Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Nine, not eight precise, so slightly better from my side. Es skatos pulkstenī un jā, nu, drusciņi esam nokavējuši, atvainojos, kā liku jums gaidīt. Sākam mūsu komitejas sēdi un es, eh, ja drīkst, sākšu ar darba kārtības apstiprināšanu. Ja nav nekādu komentāru par to, tad to bez izmaiņām var apstiprināt. Nu, neredzu, ka kāds vēlētos ko sacīt. Man arī nav informācijas nekādas, ko jums sniegt koordinātoru sanāksme būs šodien dienas beigās, tā kā rīt no rīta būs vairāk jaunas informācijas. Un tagad uzreiz varam ķerties pie trešā darba kārtības eh, punkta par 470 līdz 790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Eiropas Savienībā. Eh, šis ir ļoti svarīgs jautājums, jūs to labi zināt. Februārī tika pieņemts uh, lēmuma projekts, kas e, paredzēja izmaiņas 790 e, MHz frekvenču joslas izmantošanā. E, līdz šim to izmanto raida organizācijas, bet tas tiks izmantots arī platjoslas pakalpojumu sniegšanai turp turpmāk. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu telekomunikāciju pakotnes sakarā. Un uh, ITRE sanāksmē Tojas kundze uh, par to runās, bet šodien uh, mums ir tāda pirmā viedokļa apmaiņa. Bez uh, ziņojuma, bez dokumenta mums ir tikai komisijas priekšlikums. Un tādēļ es lūgtu mūsu pirmo vicepriekšsēdētāju Tojas kundzi iepazīstināt mūs ar savām atziņām. Patricija, lūdzu, vārds tev. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jūs eh, ļoti labi jau ievadījāt eh, šo tēmu, un kā jūs atzīmējāt, šī tēma ir tiešām ļoti svarīga. No vienas puses tā ir uh, svarīga, jā, bet uh, visādi citādi tā ir arī diezgan skaidra un saprotama. Un tā ir, protams, virzība uz vienotu digitālo tirgu Eiropas Savienībā. Es varu uh, atbalstīt komisijas uh, nosprausto virzību un attīstību šajā virzienā. Uh, jāņem vērā, ka šai uh, frekvenču, ka šīm frekvencēm ir noteiktas īpašības, eh, ja mēs runājam, piemēram, par pārklājumu, īpaši lauku reģionos, eh, kur citas frekvences varbūt uh, nav pieejamas. Un tas ir īpaši svarīgi uh, plātjoslas sakaru attīstībai un pakalpojumu sniegšanai. Tā kā no vienas puses tas ir svarīgi, no otras puses tas ir arī diezgan vienkārši, jo pamatā tas uh, radīs tādu pamatu un uh, visus iespējamos uh, sakarus, pieslēgumus. Un, uh, kas attiec uz laika grafiku, tad uh, ir pa paredzēts, ka līdz 2020. gadam mm, 470 līdz 790 eh, MHz frekvenču, eh, frekvences eh, tiks nodrošinātas platjoslas pakalpojumu sniegšanai visā Eiropas Savienībā. Un tas mm, pirmkārt nodrošinās audiovizuālo pakalpojumu uh, sniegšanu, eh, jo eh, pašlaik viņi eh, darbojas zemāku frekvenču joslā. Un to mums ir svarīgi paturēt prātā šo te pārēju, tātad šo virzību. Ja mēs atskatāmies atpakaļ, desmit, teiksim, desmit gadus atpakaļ, uh, tad aina bija eh, ļoti, ļoti atšķirīga. Tā kā mums ir jāsaglabā arī šī globālā pēctecība. Nu, visiem jau ir skaidrs, eh, kā digitalizācija ir liela nozīme ne tikai eh, mājasēmniecībām, mūsu mājas dzīvē, bet arī uzņēmējiem, uzņēmējdarbības organizēšanai, uh, Bet uh, ir jāraugās, lai mūs neierobežotu, piemēram, operātoru spēja nodrošināt šos sakarus, vai, teiksim, lietotāja nespēja pieslēgties un izmantot šīs frekvences. pamatmērķis ir padarīt vieglākas cilvēku dzīves, un tās ir tās prioritātes, pēc kurām mēs vadāmies. Un uh, digitālais tirgus, un līdz ar to varēs nodrošināt kvalitīvus pakalpojumus. Nu, protams, tas viss arī nebūs bez maksas. Dalību valstīm nāksies papūlēties, lai sasniegtu šos mērķus. Un es gribētu teikt, ka atšķirības eh, starp dalībvalstīm ir ļoti lielas. Es esmu no Itālijas, un šī ir tāda ļoti specifiska situācija mūsu valstī. Un eh, daudzās vietās nav pieejami eh, platjoslas pakalpojumi. Un jāsaka, mēs visi nesākam no Mm, vienādiem e, izejas e, punktiem, no vienādas attīstības pakāpes, un dalībvalstiem nāksies pastrādāt, ieguldot e, vispirms jau izglītībā, apmācībā. Mēs esam noteikuši savu mērķi un jāraugās, lai mēs to arī sasniegtu. Koordinējot darbību starp dalībvalstīm Eh, dalībvalstī. Mums ir ceļu kartē, mums ir eh, kalendārais grafiks, mums ir eh, noteikti termiņi. Es jau teicu, dalībvalstīm ir jāpaveic savi mājas darbi, lai nerastos kaut kāda nesaskaņotības starp dalībvalstīm. Šajā priekšlikumā ir ietverts šis te līdzsvars kas atļaus to sasniegt. Un gal galā visi būs ieguvēji. Jo gal galā visi operatori, televīzija, telekomunikācijas, visi varēs attīstīties, um, izmantojot iespējas, ko sniedz šis priekšlikums. Protams, ir arī kaut kādas opcijas, Bet tad, kad mums būs rakstiskais eh, priekšlikums, mēs varēsim veiksmīgāk virzīties priekš. Paldies, un tagad ēnu referenti. Hopmarka kungs lūdzu tautas partijas grupas vārdā. Paldies! Un paldies par ievadu. Es domāju, ka šis ir pirmais telekomunikācija jautājums, ar ko mēs risinām, kur faktiski nav runa par telekomunikācijām kā tādām. Mērķis ir padarīt Eiropu sociālāku, savienotāku. Runa ir par to, kā gūt labumu no tā, ka mums ir Eiropas Savienība. Un nodrošināt to, ka mūsu tirgus var būt sociāls, efektīvs, uh, vienlaicīgi un eh, iespēja ir arī sasniegt noteiktus mērķus. Pirmā, eh, tad, kad parādījās pirmā telekomunikācija paudze, eh, Eiropa toreiz bija pirmajās rindās un mēs izmantojām modernās telekomunikācijas pilnā apjomā. un daudzās valstīs ir globāli uh, vadī, e, tā, tā, līderi. Uh, e, 4D savukārt jau bija nākošais solis uh, digitalizācijā, un tur mēs savukārt jau sākām zaudēt līderu pozīcijas. Līderu pozīcijās pašlaik ir ASV. Šodien mēs domājam, kā ierobežot uh, šo te dominējošo spēlētāju. 5G savukārt ir jaunā ēra. Un mēs gribētu, lai ASV kongress runātu par to, kā mazināt Eiropas kompāniju dominanci, un nevis otrādi. Un es domāju, ka neviens eh, negrib uh, noliegt, kā mūsu ekonomika pārdzīvo krīzes uh, situāciju. Un faktiski tas ir vērojams visur, gan ziemeļos, gan dienvidos, gan rietumos, gan austrumos. Un tāpēc man liekas, ka ir svarīgi kopā ar referentu un ēnu referentiem runāt par to, kā mums atkal nonākt um, līdera lomā, runājot par 5G telekomunikāciju paudzi. Un tas nenotiks kaut kur nākotnē, tas notiek tagad. 4G jau ir modernizēts pietiekoši. Mēs jau šodien redzam jaunas tehnoloģijas, kas ļauj kravas automašīnām pārvietoties bez autovadītāja un uh, daudz kas būs atkarīgs no tā, kā mēs īstenosim 5K. Uh, eh, amerikāņi plāno tos palaist jau 17. gadā, uh, eh, Dienvidu Koreja uh, 17. līdz 20. gadam, Ķīna. Ļoti līdzīgi Japāna arī tāpat. Tallinā un Stokholmā mums arī būs. Un uh, sep 700 frekvenču eh, josla ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka visas mūsu tautsēmniecības eh, industrija varētu tikt eh, saslēgt kopējā ķēdē. Lai mūsu auto industrija būtu vadošā, lai veselības aprūpas industrija būtu uh, vadošā un tā tālāk. Es arī tūlīt beigšu priekšsēdētāja kungs, bet tikai tad, ja mēs vēlamies uh, saglabāt atpalicību, tad mēs uh, varam neko nedarīt, bet mums ir jācenšas ievies 700 frekvenču joslas pēc iespējas ātrāk. Priekšsēdētāji kolēģi, saka Bašir kungs, man ir prieks par šo sākotnējo viedokļu apmaiņu par šo ļoti svarīgo dosie par spektra piešķiršanu. ECR ir bijusi pār vienotā tirgus stratēģiju digitālajā jomā, kas nozīmē, ka mums jāizmanto pilnībā tehnoloģiskā attīstība, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu, radītu darba vietas un nodrošinātu, ka Eiropai ir vadošā loma šajā ceturtajā industriālajā revolūcijā. Ķeroties uzreiz pie komisijas teksta, gribētu vispirms atkārtot, atgādināt kolēģiem, ka radiospektra piešķiršana un pārvaldīšana joprojām ir dalību valstu galvenā atbildība, un man ir prieks redzēt, ka šis priekšlikums respektē to daudzējādā ziņā. Tomēr ir um, vairākas problēmas, bažas, par ko gribētu runāt. Pirmkārt, par laika grafiku. Es domāju, ka vajadzētu paredzēt tālāku elastību attiecībā uz 2020. gadu kā laika termiņu, un uh, televīzijas eh, raida aparātu pielāgošana jaunajām prasībām arī prasīs lielu darbu. Manā dalību valstī valdība jau ir paredzējuši 600 miljonus, lai to nodrošinātu, bet eh, darbs jāveic eh, nu, tādos skaidros apstākļos ir televīzijas torņi, kas ir līdz 100 metriem augsta. Uh, Nezinu, vai esat bijuši Jorkšīrā, bet esmu tur uzaudzis un varu jums pastāstīt, ka ļoti daudzi labi plāni ir cietuši tieši laika apstākļu dēļ, un mums ir bāžas, ka pastāv tāda iespējamība, ka mēs nevarēsim to izpildīt paredzētajā laikā. Nesam vienīgie, ir arī citas dalība valstis, kur ir citi faktori, kas varētu kavēt šo ieviešanas grafiku. Es gribētu, lai parādītos kaut kāda elastība tekstā un lai atspoguļot šo minēto realitāti. Trešajā pantā raugoties, domāju, ka 30 eh, megabaiti sekundē līdz 2020. gadam. Tas ir pārāk specifisks mērķis. Eh, ORT aplikācijas un standarti eh, joprojām tiek izstrādāti, un šāds aptvērums, šādi pienākumi varētu atturēt investors no investēšanas spektrā, un tam atkal būs zināmas sekas. Teksts pašreizējā formā ierobežo dalību valstu iespējas noteikt eh, aptvērumu, ņemot vērā geogrāfiskos un citus faktors, kas varētu ietekmēt pārklājumu. Pār šo 700 MHz joslu es domāju, ka jābūt drošības pasākumiem, lai to varētu izmantot eh, apraides pakalpojumiem, bet eh, ņemot vērā ierobežoto lietojumu, jāsaka, nav ņemta vērā pašreizajā situācija dalību valstīs. Apvienotajā karalistē ir pieejama divpusēja pārraide šajā joslā. Tāpat ir spektra neizmantotas daļas, zema patēriņa iekārtām. Uh, Universitātes un citas pētniecības iestādes izstrādā jaunas tehnoloģijas, uh, lai ierobežot pakalpojums, un tam visam būs uh, milzīgs, uh, milzīgi ietekmi uz inovācijām šajā jomā. Runājot par pirmo padomus tekstu, ko esam saņēmuši no Nīderlandes prezidentūras ECR, ļoti pozitīvi noskaņot un atbalsta daudzus grozījumus. Uh, kas uh, iet uh, tajā virzienā, lai risinātu tās bažas, ko es minēju. Es ceru, ka mums būs konstruktīva sadarbība ar Tojas kundzi un ar citiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Un nākošais kolēģis uh, Raudas kungs no Albas. Paldies, priekšsādātāji! Man jāsaka, nav daudz, kas vairs piebilstams man kolēģi, kurā ar Hokmarka teiktajam. Uh, Es domāju, ka mm, pat vai pieci gadi ir pagājuši, ka, kad es un uh, Hopmārks mēs uh, aicinājām, lai būtu šāds tiesību akts toreiz. Nu, tikai apraidītāji, rētorganizācijas uh, reaģēja, toreiz gandrīz vai panika iestājas no šāda priekšlikuma. Tas, protams, ir saprotami, jo uh, uh, UHF apraides josla, kas tiek uh, galvenokārt izmantot televīzijai, tātad UHF ir ļoti atraktīvs spektrs, bet galu galā runa ir par saturu no izklaides uh, skatījuma, sociālā, transporta, veselības, informācijas uh, viedokļu un no konkurētspējas viedokļu. Tātad jautājums ir par to, kā mēs varam nodrošināt uh, lai pēc iespējas vairāk satura būtu pieejams uh, spektrā un kā mēs varam nodrošināt uh, eh, visu Eiropas uh, spēles lauku, kas arī var dot konkurētspējas iespējas. Alda, protams, uzskata, ka nepieciešams koordinēt šos koordinācijas līgumus, un mēs atbalstam, ka UHF tiek padarīts eh, pieejams eh, elektroniskām komunikācijām pēc iespējas ātrāk un cik vien lielākā mērā iespējams. Mēs jau piecus gadus esam gaidījuši, tas jau ir pārāk ilgi, tā ka ķersimies pie darba. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, cienījumam kolēģim! Raimon kungs no Zaļo grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, gribētu norādīt uz eh, trīs punktiem. Pirmkārtām, mēs runājam šeit par tādiem ļoti nelieliem resursiem. Mēs eh, nevaram pārāk bieži šeit runāt par enerģiju, un gal galā mums arī nav arī pārāk daudz um, informācijas par atjaunīgiem enerģijas avotiem, un šeit arī runa par ļoti ierobežotu joslu frekvenču joslu. Es domāju, ka mums nākotnē vajadzētu vairāk domāt pār uz nākotni vērstām tehnoloģijām. Mums ir jādomā patiešām uz priekšu. Šeit varu pievienoties Rodes kungam. Mēs nedrīkstam šeit zaudēt vēl daudzus gadus. Tas uh, ir svarīgi ne tikai Eiropas Savienības rūpniecībai, bet arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Attiecībā uz trešo pāntu es gribētu norādīt, ka ir uh, jānodrošina visu iedzīvotāju apgāde. Pašlaik mums ir problēmas ar piekļuvi tirkumu mm, ļoti daudz apdzīvotās pilsētās. Šeit var iegūt ļoti lielu peļņu no šīm prefekšu joslām, kamēr mm, mazāk apdzīvotās vietās šādu pakalpojumu ir grūti piedāvāt. Tieši tāpēc mums vajadzētu pildīt šeit eh, savus politiskos pienākumus. Vajadzētu atrast risinājumus arī, lai tirgus šajos reģionos tiktu nodrošināts. Tātad mēs nedrīkstam šeit tā pamest novārtā tādas vietas, kur iedzīvotāji ir mazāk. Vajadzētu par to rūpēties, vajadzētu nodrošināt, lai mm, reģioni tiktu aizmirsti un lai viss tiktu darīts tikai lielu pilsētu labā. Uzskatu, ka tas būtu mūsu pienākums. Kopumā uzskatu, ka vajadzētu nodrošināt šīs tehnoloģijas cilvēkiem. Uzskatu, ka te ir runa par demokrātiju, un mums kā politiķiem vajadzētu iestāties par to, ka šīs modernās tehnoloģijas tiek virzītas uz priekšu. Tāpēc priecājos par šīm sarunām un uh, ceru, ka viss norisināsies konstruktīvi. Uh, Mrs. Lopes Bermejo. Paldies, uh, Lopes Bermejo kungs no Gos. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Ļoti reti mēs runājam par kultūru šajā komitejā. Un jāsaka, ka šoreiz ir prieks runāt par kultūru šajā komitejā, jo tā ir jāpaturprātā runājot par šo ziņojumu. Spektrs ir uh, Um, resurs, uh, kopīga uh, prece, ko mums kopīgi ir jāpārvalda, balstoties uz um, publisko interešu kritērijiem. Šajā gadījumā jābūt ļoti uzmanīgiem, uh, paredzot jaunus pakalpojumus digitālajā jomā. Nedrīkst ierobežot Eiropiešu piekļuvi audio vizuāliem pakalpojumiem šādā veidā. Es to saku tāpēc, ka komisijas priekšlikums ierosina maina spektra lietojumu, kas eh, dažos gadījumos mums šķiet eh, nedaudz pāragri. Nenoliedzami mums ir jāveicina inovācijas digitālajos eh, pakalpojumos Eiropā, bet mums ir skaidra un tāda reāla ceļkārta nepieciešama, kas saglabā esošo sistēmu audiovizuālo pakalpojumu sniegšanai. Mēs nevaram pieņemt to, ka kļūst grūtāk piekļūt audiovizuālajam saturam, tāpēc, ka cilvēkam nav kaut kāda iekārta vai jauna modeļa televizors. Te runa par uh, publisko un Eiropas uh, digitālo saturu. Mēs, principā, apdraudam paši savu Eiropas ražojumu vērtību. Es gribētu pateikties referentei, ceru, ka mēs eh, varēsim sadarboties un panāksim eh, risinājumu, kas ļaus nodrošināt attīstību, tāpat laikā mm, neapdraudot pašreizējo spektru izmantojumu, tātad eh, raugoties gan uz pašreizējo situāciju, gan nākotni. Paldies, saka priekšsēdētājs. Borelī kungs no FDD grupas lūdzu. Paldies, priekšsādātājs. Gribētu pateikties Tojas kundzei par uh, šo uh, dosie pirmo daļu, un es arī gribētu pievienot savu domu graudu tiem novērojumiem, ko jau pauduši mani kolēģi. Mūsu uh, prioritāte šajā ļoti svarīgajā dosie ir sekojoša. Mēs esam ļoti par to, lai paplašinātu bezvadu joslas tvērumu, bet tas jānodrošina maksimāli caurskatāmā veidā, ir uh, jānodrošina uh, konkurētspēja, ja nodrošināt atbilstošos tehniskos un ekonomiskos uh, pielāgojumus, tā tad arī tīri šo pārēdz apjomu, lai varētu nodrošināt. Ir nepieciešams tiesiskais pamats, bet domāsim varbūt vairāk par cilvēku ikdienas dzīvi. Uh, kā tas saistās ar uh, šo komisijas mērķi 30 megabaitiem uh, sekundē, vai to varēs visi atļauties. Šī dokumenta projektam ir jābūt ar saistošu raksturu. Runājot par 779 MHz, mums ir jāpanāk uh, līdzsvaru visiem operatoriem, kas darbojas 470-790 MHz joslā. Un neaizmirsīsim rādio apraides publisko aspektu un PMS audio īpašām programmām. Ir daudzi mazi biznesi šajā jomā. Un atcerēsimies, kā, šos, eh, kā tos ietekmē šie priekšlikumi, eh, piešķirot, eh, tātad veidojot jaunus spektra piešķīrumus. Visiem būs jāaiziet sarežģīta pārējais fāze, un ceļu kartē paredzētais laika termiņš, man liekas, ir tāds diezgan tūs un rada saspringta situācija, jo ir tehniskās prasības, un piektais pants nosaka caurskatāmības nosacījumus. Un Tas ir jāsaskaņo ar 2. un 3. pantā noteiktajām prasībām ir jāveicina pētniecība un attīstība, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu efektivitāti, kas būs svarīgākais, lai visu panāktu. Paldies! Paldies cienījumam kolēģim! Kapels kundze, ENF grupa. Reizsadi. Paldies priekšādātāji! Vakar Eiropas komisija nāca klajā ar rīcības plānu par digitalizāciju un par konkurētspēju um, Eiropas Savienības rūpniecībai. Šeit ir runa par trīs galveniem punktiem. Pirmām kārtām par mobilo telefonu standārtu, noteikšanu 5G. Šodien vairāk runātāji jau minēja, cik būtisks ir šis 5G standarts. Kaut galā šeit Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties vadošo lomu. Un nākamais datu uzglabāšana, um, mākoņu datošana, tātad tas arī mums ļoti būtiski, tas nodrošinās uh, brīvu pieeju publikācijām. Pašlaik uh, ir, tiek organizēts arī pilotu projekts šajā jomā. Trešais punkts ir kiberdrošība, un šeit ir paredzēti 50 miljārdi investīciju gan no publiskajiem, gan no privātajiem avotiem. Protams, šeit ir runa arī par digitalizāciju, un tas saistās ar šodien skatīto tematu uh, frekvenču joslas izmantošanu. Uh, Eh, jo īpaši šāda eh, platjoslas izmantošana ir būtiska lauku reģionos. Mums vajadzētu nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku lauku reģionos varētu piekļūt internetam. Eh, piekļuve šīm frekvencēm nodrošina um, daudz labāku piekļuvi arī sliktos laika apstākļos. Vajadzētu izmantot efektīvāk šīs frekvences, jo 80 MHz frekvence 800 MHz frekvence ir pieejami pašlaik Eiropā. Tātad mēs vēlētos nodrošināt, lai šī frekvenču josla būtu pieejama. Te ir runa par digitālo uh, pakalpojumu nodrošināšanu, par televīzijas un rādio pakalpojumu sniegšanu. Šis uh, jautājums noteikti uh, būtu jāskata, tāpēc, ka 13% iedzīvotāju saskaras ar frekvenču traucējumiem, līdz ar to nespēja mm, izmantot eh, šos pakalpojumus. Mums vajadzētu nodrošināt, lai līdz 2020. gadam būtu pieejama 700 MHz um, frekvenču josla. Un zem šiem 700 MHz uh, šo frekvenču joslu vajadzētu izmantot pēc iespējas elastīgāk. Izmaksas uh, šo frekvenču joslu piešķiršanai ir apmēram 5,2 līdz 4,4 miljardi eiro. Un tātad šīs izmaksas noteikti seks gala patērētājiem, jo tiem vajadzēs iegādāties jaunas ierīces. Tāpat būs uh, jāpielāgo arī tīkli, uh, kas varētu izmaksāt apmēram 800 miljonus eiro. Uh, pašlaik tiek arī veiktas aplēses par 11 miljardiem eiro, ko varētu iegūt no pārdošanas, lai izmantotu 700 MHz joslu Eiropā. Komisija ir noteikusi arī termiņus ieviešanai dalību valstīs, tātad līdz 2017. gadam un līdz 2020. gadam vajadzētu nodrošināt 700 MHz frekvenču joslu efektīvai izmantošanai. Dalību valstīm ir jāsagatavo plāni līdz nākamajam gadam. Tas noteikti ir pozitīvi, un izvērtējumam ir jānotiek līdz 2025. gadam. Manuprāt, tas ir par vēlu. Mums vajadzētu paskatīties, ka 2016. Eh, gada rudenī ir paredzēta konference, kur būs runāts par šo standārtu noteikšanu. The... Paldies! Un eh, tagad Bonīkungs lūdzu. Paldies. Eh, daži komentāri. Pirmkārt, attiecībā uz telekomunikācijas ietvaru pārskatu noteikumu izmantošanu kā juridisks instruments, eh, to vajadzētu apsvērt eh, direktīvas eh, vietā. Tādā veidā mēs varētu samazināt īstenošanas periodu un mazināt fragmentāciju ar harmonizācijas palīdzību Eiropas komisijai vajadzētu. Uh, Uh, paredzēts atbrīvot 700 MHz joslu līdz 2020. gadam harmonizētā veidā. Otrām kārtām jāliek fokus uz um, stimuliem privātām investīcijām, mazāk uh, birokrātiska regulācija vajadzīga. Ir skaidrs, ka mums ir jāpātrina darbs. Uh, tāpat jāuzlabo interneta kvalitāte, augšup un lejupielādei. Uh, Trešām kārtām konkurence ir joprojām galvenais, bet pašreizējie piekļuvas noteikumi vairs nav proporcionāli. Dažās jomās e, minimāls regulējums ir nepieciešams, lai veicinātu investīcijas. Konkurence un investīcijas nav pretrunīgas vienas otrai. Tām vajadzētu iet roku rokā. Protams, ir e, konkurences prasības, bet kā tās e, jānodrošina, par to varam diskutēt. Ceturtā kārt nepieciešama harmonizētāka spektra politika, Eh, harmonizētāki eh, noteikumi piešķiršanai, piešķiršanas laika grafika, licenšu noteikumi, kas eh, palīdzētu mazināt fragmentāciju Eiropā. Elastība joslas lietojumam zem 700 megakārtiem jānodrošina audiovizuālajiem pakalpojumiem pietām kārtām. 700 MHz joslas atbrīvošanai jānotiek pietiekami agri, lai varētu saglab, sagatavot Eiropas mm, nostāju nākošai eh, sanāksmei. Tātad tāds ir eh, mūsu priekšlikums. Lai to nodrošinātu, mums jāstiprina Eiropas līmeņa institūcijas, kā RCPG un citas. Paldies, Kāriņkungs. Paldies! Es ar lielu interesi uzklausu kolēģu teikto. Es nezinu, vai šajā telpā ir kāds, kurš varētu teikt, ka Eiropai nevajadzētu darīt visu iespējamo, lai tā būtu uh, tehnoloģija attīstības uh, paša augšā. Nu, man liekas, ka, nu, vai tiešām kāds varētu būt pret to, lai Eiropas tehnoloģijas būtu vadošās pasaulē. Jautājums ir par praktisko aspektu, kā to panākt. 700 MHz Mm, opozīcija nāks noteikti no dažām dalībvalstīm, un tas ir tāpēc, ka vairākās dalībvalstīs šis spektrs jau ir piešķirts televīzijai. Un mēs zinām, ka nav īpaši tāda spoža nākotne attīstīt ekonomiku ar televīziju, bet būs pretestība dažās dalībvalstīs. Nu, jā, jā, eh, šī josla tiek atbrīvota televīzijai, nu tad eh, atkal mm, atkal izmaksas ir dekoderī, kas nepieciešama signāla uztveršanai, jo signāls, ja tas tiek pārsūtīts dažādās frekvencēs, tad ir nepieciešams, nu, tehniskais veids, aprīkojums, lai to varētu nodrošināt mājokļos, un tas, protams, maksās naudu. Savos centienos uh, un vēlamies padarīt eh, Eiropu par eh, pasaules līderi 5G. Es domāju, ka tas, protams, ir pilnīgi atbalstām. Mums ir jāatver šīs eh, joslas 4. 5. papaudzes attīstībai, tāpat laikā jānāk klajā ar tad saprātīgu risinājumu tām dalībvalstīm, kur šo joslu eh, vai vismaz daļēji mm, aizņem televīziju, kā šo migrāciju padarīt pēc iespējas mazāk sāpīgu eh, patērētājiem. Tātad, nu, jautājums, kā to finansēt? Jā, labi, vajadzīga tehnoloģija, bet lai tas būtu pēc iespējas mazāk sāpīgi. Nu, turēsim acis atvērts un būsim reāli. Paldies! Uh, Madam Blanco Lopes. Mr. Bl sorry, Mr. Blanco Lopes. Blanco López Kungs. Muchas gracias, presidente. En esta comisión. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā komitejā mēs uzsveram vajadzību stiprināt uh, sadarbību uh, frekvenču joslu jomā, tā lai mēs varētu nodrošināt mobīlo tīklu efektivitāti. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu apsveikt Eiropas komisijas priekšlikumu uzņemties vadošu lomu šajā diapazonā. Tiek nodrošināts skaidrs kalendārs, kas savukārt nodrošinās noteiktību šajā nozarē. Bet, protams, ar šo priekšlikumu saistās arī zināmas pretrunas. Tās vajadzētu pārskatīt, jo tās varētu ietekmēt valstis, kur uh, digitālā virsramas televīzija jau ir labi iedibināta, piemēram, tādās kā Spānija un citur. Saskaņā ar komisijas aplēsēm šī ietekme varētu būt 180 līdz 800 miljoniem eiro atkarībā no izvēlētās tehnoloģijas. Mm, es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo elastīgumu līdz 2020. gadam, lai mēs varētu pārskatīt to, kas notiek zem uh, 700 MHz šajā frekvenču oslā. Paldies, Kumpulas Natrī kundze. Paldies, priekšādātāji. Man ir jāsaka, ka man um, patika tas, ko jūs uh, teicāt, bet uh, Man patiešām nepatīk satiksme Briselē. Ierados par vēlu, bet man informēja par to, kas tika minēts. Šī komiteja ir atbildīga par tehnoloģijām, ir tā ir atbildīga arī par nākotni un par digitalizāciju Eiropā. Ja mēs nesapratīsim, ka mums ir jārīkojas ātri, tad neviens cits arī to neredzēs. Mēs saprotam, ka ir lobētāji, kas nevēlas redzēt nākotni. Tāpēc es iestājos par kultūru Eiropā un par televīzijas apraidi, bet mums arī ir jāsaprot, ka saturs ir pavisam kaut kas cits. Mums, piemēram, ir jāzina, ka Somijā eh, Nacionālā apraides kompānija ir veikusi pētījumus un saka, ka katrā vecuma grupā, ne tikai eh, jauniešu grupā, ir vērojama arvien plašāka mobilo ierīču lietošana. Uh, Un tas nozīmē, ka skatoties, teiksim, nākotnē pēc desmit gadiem, mums nevajadzētu baidīties piešķirt vairāk frekvenču tieši mobilajām ietēsēm. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt rezultātus. Tas attiecas, protams, arī uz televīziju, un tas attiecas arī uz šo diapazonu, par kuru mēs pašlaik runājam. Domāju, ka komisijas priekšlikums ir labs. Mūsu referenta arī ir ļoti laba, to izkundze šeit ir ieņēmusi pareizo nostāju. Kā jau tik iepriekš norādīts, 5G nākotnē būs ļoti svarīgi. Parlaments iestājas par digitālu vienoto tirgu. Mēs vēlamies, lai Eiropa to arī iegūtu. Tagad par dažas detaļas. Eiropas līmeņa harmonizācija ir ļoti būtiska. Tāpat arī 2020. gada priekšlikums jau ir kompromiss, tātad eh, par to mēs spriedām jau pirms pieciem gadiem. Tāpat mums arī ir jāsaprot, ka, kā jau norādīja komisija, valstis ārpus Eiropas nosaka griestus un tām vajadzēja sadarboties ar kaimiņu valstīm. Protams, mums vajadzēs arī virzīties uz priekšu. Tas, ko es dzirdēju no padomis, nav daudz sološi. Mēs zinām, ka padome neskatās nākotnē, bet tieši tāpēc mums ir jābūt tiem, kas ies pa šo ceļu. Un uzskatu, ka to ieskundze saņems atbalstu no mūsu grupas. Mums tāpat arī ir jādomā par to, kādas ir Eiropas Savienības starptautiskās saistības. Būtu ļoti labi, ja komisija tagad tam ķertos klāt. Uh, Tāpat arī um, Pasaules radiokomunikāciju konference ir būtiska. Mums vajadzētu sagatavot uh, komisijas pozīciju pirms 2025. gada. Tas ir par vēlu. Kalasas kundze. Paldies! Gribēju tikai papildināt kolēģi teikto. Ja uh, kaut kas uh, šajā priekšlikumā nebūtu jāveido elastīgi, tad tie ir termiņi. Tātad eh, diskusiju laikā par digitālo vienotā tirgus stratēģiju mēs runājot par Eiropas uh, frekvenču politiku teicām, ka vajadzētu nodrošināt, lai dalība valstis varētu virzīties uz priekšu ātri, mums vajadzētu novērst to, lai tās nav lēnas. Ja Eh, Ķīna šeit nosaka standārtus, mēs nevaram atļauties rīkoties lēnu. Tieši tāpēc 2020. gads jau ir pārāk tālu, bet mēs nu nevaram šeit neko vairs darīt. Paldies! Grifins kundze. Paldies, priekšsēdētājs atvainojos, ka ierados par vēlu. Man bija apmeklētāja grupa no mana vēlēšana apgabalā. Mums ir izcila referente Patrīcija bet eh, gribēju papildināt, ko tikko teica Mija Petrova. Patiešām piekļuve veselības aprūpas pakalpojumiem ir nozīmīga, jo eh, šos pakalpojumus arvien vairāk izmanto no mobilajām ierīcēm. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai mums būtu uh, ātra uh, mobilā piekļuve visos reģionos visiem mūsu patērētājiem. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu, ka kāds vēlētos runāt. Tagad Eiropas komisijas vārdā Andrēs Gaiss. Viņš ir no Connect ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs. Paldies, priekšādātāji! Labrīt, dāmas un kungi! Sākumā es vēlētos jums pateikties par ļoti iedrošinošajiem vārdiem. Uzskatu, ka Mums ir daudz kopīga, ja runa par mērķiem, kurus mēs mēģinām panākt ar šo priekšlikumu. Es gribētu padziļināti izteikties par pāris punktiem, kurus dzirdēju sarunās. Jā, 2020. gads komisija ir svarīgs datums. Esam noteikuši šo termiņu, tāpēc, ka ļoti rūpīgi pētījām kas bija teikts publiskajās konsultācijās, kas bija teikts Lamī ziņojumā un uh, ko uh, teica dalība valstis uh, uh radiofrekvenču politikas grupas uh, sarunās. Un, ja runa par 5G attīstīšanu, uzskatu, ka debatēs tas arī ļoti skaidri parādījās. Tas nozīmē, ka pie tā mums būtu jāstrādā. Mums ir arī jāsaprot, ka tas ir pēc četriem gadiem, un tas nozīmē, ka ir gana daudz laika, lai sagatavotos, lai nomainītu tehnoloģijas un tam līdzīgi. To visu varēs paveikt, ja mēs ātri pieņemsim lēmumu un ja atstāsim laiku rūpniekiem pielāgoties, patērētājiem pielāgoties vienkārši tā dabiski nomainīt aprīkojumu un tā tālāk. Ja ir runa par digitālās plaisas pārvarēšanu un trešo pantu, kas ir paredzēts priekšlikumā par pārklājuma pienākumiem, uzskatu, ka šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Mums ir jānodrošina, lai mums būtu šie 700 megaherču joslas, kas savukārt nodotu signālu operatoriem, un viņiem nāktos tad aptvert eh, lauku reģionus. To varētu panākt ar licencēšanas nosacījumiem. Vajadzētu nodrošināt, lai situācija Eiropas Savienībā būtu visur vienāda. Attiecībā uz licencēšanas nosacījumiem tiem ir jābūt ļoti skaidriem. Tieši tāpēc mēs esam noteikuši tādus standartus kā 30 megabīti sekundē. Ir ļoti būtiski, lai arī attālinātie reģioni tiktu aptverti, un arī ceļi un dzelzceļš. Te ir runa par jaunām aplikācijām, piemēram, automas, automatizētās mašīnas. Un tāpat, ja ir runa par mobilo telefonu izmantošanu, tad, ja tiks izmantotas bezšofera automašīnas, tad tas būs vairāk nekā bēdīgi, ja savienojums pēkšņi pazudīs. Kas ir jādara attiecībā uz pārēju un šo uh, frekvenču joslu zem 700 MHz? Mēs šeit paredzam iespēju uh, atjaunot tehnoloģijas, pāriet uz jaunām tehnoloģijām, un šīs uh, situācija uh, nāktu par labu visiem. Tātad mēs varētu pāriet uz 700 MHz joslu, bet vienlā, vienlaicīgi saglabāt arī šo kultūras mantojumu, varētu piešķirt papildus diapazonu pārraides pakalpojumiem zem 700 MHz. Viņi varētu izmantot šo joslu pārējot uz efektīvākām tehnoloģijām. Protams, šeit ir izmaksas, bet Arī patērētāju aprīkojums ir e, jāaktualizē, un te var paredzēt kompensācijas. Mēs pieminam vairākus e, gadījumus, kur ir ļoti labi piemēri par to, kur patērētāju aprīkojuma kompensēšana atbilst valsts palīdzības noteikumiem. Es gribētu aicināt jums uz to paskatīties, šeit pastāv iespējas kompensācijām. Mēs uzskatām, ka ar šo iespēju nodrošināt aktualizāciju, šo iespēju efektīvāk izmantot diapazonu, mēs varētu pielāgot lietojumu dažādās dalību valstīs eh, konkrētām situācijām. Mēs zinām, ka dažas valstis izmanto virzemes apraidi, kamēr citās valstīs tas nav tik plaši izplatīts. Šeit mēs varētu paredzēt elastīgumu. Uh, Tieši tāpēc mēs izmantosim šīs downlink aplikācijas arī zemākā frekvenču diapazonā. Tas atbilst Lamijas ziņojumam, atbilst arī tam, ko saka radiofrekvenču grupa un uh, ko saka arī industrija. Mēs labprāt ar jums sadarbosimies, strādāsim pie detaļām, labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem, ja jums tādi būtu. Paldies! Referentes kundze, to ieskundze. Noslēguma vārdi. Sì, grazie Presidente. Penso che sia stata una discussione molto, molto interessante. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs diskusijas bija ļoti interesantas. Vēlētos pavisam ātri teikt, ka Visi saprot, eh, cik svarīgs būs šis priekšlikums, ja runa par audi audiovizuālā tirgus attīstību, televīzijas pakalpojumiem un tā tālāk. Mēs zinām, ka ļoti daudzas aplikācijas varētu uh, tikt izmantotas, te ir runa gan par veselības aprūpi, gan par sportu. Tātad mums ir jānodrošina tāda labāka efektivitāte vispārīgajos pakalpojumos. Te ir runa arī par sociālo dimensiju. Uzskatu, ka tā arī būtu jāprioritizē. Domāju, ka mēs visi piekrītam šiem mērķiem. Kā norādīja eh, Kariņa kungs, mums ir jāsaprot eh, šīs atšķirīgās situācijas. Mums visiem ir jāiet vienā virzienā, bet eh, tas ir jādara tā ļoti spēcīgi. Tam mums ir vajadzīgi instrumenti un arī laika grafiks. Tam ir jābūt saprātīgam. Mēs nevaram uh, cilvēkiem kaut ko uzspiest. Galu galā te ir runa par ļoti tehniskiem jautājumiem. Tātad būs vajadzīgs pāries periods. Dažas dalībvalstis to jau ir gandrīz izdarījušas, citas dažādu iemeslu dēļ vēl to nav paveikušas. Ja runa par šo ļoti būtisko uh, joslu izmantošanu, nu, te ir jānodrošina pielāgošanās, jo agrāk šīs joslas izmantoja tikai televīzija. Mums vajadzētu arī saprast, ka šeit ir gan vietējā, gan reģionālā, gan arī kultūras dimensija. Mēs vēlamies saglabāt šo uh, konkurētspēju. Tieši tāpēc arī caurdzamība ir tik būtiska. Vairākas reizes ir minēts, ka mums ir jāizmanto tas pēc iespējas vairāk. Protams, ka dalība valstis šeit var arī gūt labumu. Trešais pāns, vairākie kolēģi par to runāja. Tātad te ir runa par ātrumu, par pārklājumu, lai tas parādītos visur. Būs operatori, kas vēlēsies, protams, paplašināt savu uzņēmēju darbību, bet viņiem vajadzēs ņemt vērā arī ātrumu, pārklājumu, kas ir priekšnosacījumi. Ja mēs vēlamies nodrošināt eh, sociālās Eiropas prasības, uz kurām norādīja Hokmarka kungs, protams, tie ir sensitīvi jautājumi. Daži šeit saskata kultūras dimensiju, citi ekonomisko vai sociālo dimensiju, bet domāju, ka tas viss ir sajaukts kopā, un mums vajadzētu izveidot ko tādu, kas aptver visus šos jautājumus. Komisija runāja par to, ka tehniskā puse ir ļoti būtiska. Ir eh, jāsaprot, ka būs vajadzīga ļoti liela tehniska pielāgošanās. Tas attieksies gan uz operatoriem, gan uz audiovizuālajiem pakalpojumiem. Vajadzētu pār, pilnībā pārveidot tehnoloģijas. Protams, jūs varbūt sagaidat, ka viņi uh, vienkārši sekos līdzi šajai plūsmai, bet te ir runa par fiziskām personām, kurām vajadzēs iegādāties jaunas televizorus, jaunas ierīces. Tad jūs esat pilnīgi citā pasaulē. Ja runa par televīziju, tad eh, tam visam ir jābūt vienkāršam, te ir jābūt tādām lietotājiem draudzīgām platformām. Vajadzētu nodrošināt tā, lai eh, šiem jaunajiem televizoriem ir arī uh, jauns īpašības. Protams, ir jānodrošina arī tehnoloģiskā neutralitāte, par to arī daži izteicās. No komisijas mums ir jābūt uh, skaidrai izpratnē par izmaksām gan operatoriem, gan arī galalietotājiem. Noslēgumā gribētu pateikties visiem, kas uh, izteicās, kas ir devuši savu ieguldījumu. Domāju, ka tas mums ir kopīgs uzdevums. Paldies, un Mums ir mūsu laika grafiks. 27. jūnijas uh, apstiprināšana, tātad pēc diviem mēnešiem grozījuma iesniegšana līdz uh, eh, 13. jūnijam, 2012. Un grozījuma izskatīšana 5. septembrī, balsojums itrē 13. oktobrī. Tātad balsošana oktobrī. Lielas paldies, paldies referents kundze. Un paldies arī visiem, kas izteicās, gan ēnu referenti, gan IT komitejas locekļi. Bet mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, pulkstens ir tieši desmit. Tātad gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi. Šis regulas priekšlikums ir daļa no energodrošības pakotnes, tā saucamā ziemas pakotne, kas tika apstiprināta 16. februārī. Un šajā pakotnē iekļauti pasākumi, e, kas nodrošina uh, lielāku izturību pret gāzes piegāžu pārtraukumiem. Un ir svarīgi, lai visas dalība valstis uh, veikt attiecīgus pasākumus, eh, lai varētu pārvarēt grūtības, kas iespējams varētu rasties eh, lielāka pieprasījuma laikā eh, ar gāzes piegādēm un to regularitāti. Tā kā došu vārdu referentiem, referents esmu es pats. Un tāpēc es sev piešķiru piecas minūtes kā visiem referentiem, un centīšos arī iekļauties šajās piecās minūtēs. Man gal galā jārāda piemērs. Darbie draugi, kā mēs eh, Eiropas Savienībā eh, pieejam energo drošības jautājumiem, nu, eh, šis veids ir ievērojami mainījies. Iespējams, ka pateicoties krīzē, ko pārdzīvojam no 2006. līdz 2009. gadam. Uh, zinām, kādi ir abu uh, krīžu rezultāti. Un mēs esam mainījuši pieeju visos līmeņos no vietējā līdz Eiropas līmenim. Eiropas parlaments atbalsta šādu attīstību. Iepriekšējā gāzes drošības regula tika pieņemta 2010. gadā. Un itra komitejā par to tika tika uh, pamatīgi spriests, un Vidal Kvadras kungs bija toreiz referents. Bet uh, būtībā šeit jau iepriekš uh, esoša regula tika pār, direktīva tika pārveidota par saistošu tiesību aktu. Un šeit ir ļoti svarīga sadarbība starp Eiropas Savienību un atbildīgajām nacionālajām iestādēm ir ļoti svarīga, jo 194 pāns nosaka, ka uh, sadarbība Eiropas Savienībā balstās uz solidaritāti, bet uh, energoavotu kokteļa izvēle uh, vai avotu izvēle ir dalība valsts ziņā. Tātad mēs vēlamies lielāku elastību, norit barjeras uh, starp uh, dalību valstīm, un tādēļ ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, eh, sadarbība starp eh, koordināto, eh, regulātoriem, koordinātoriem un tā tālāk. Jā, nu, principā šajā tiesība aktā ir atbildes uz galvenajiem jautājumiem šajā priekšlikumā. Ko tad mēs vēlamies izdarīt? Stiprināt 2010. gada tiesību aktu, lai mēs efektīvāk varētu izmantot uh, Eh, pret krīzes eh, instrumentus, un tas nozīmē krīzes novēršanu un koncentrēšanos eh, uz tām vietām, kur ir radusies krīze, bet, manuprāt, tieši prevencija ir vissvarīgākais. Tā tad nodrošina to, lai krīzes nekad nenotiktu. Galvenie jautājumi. Es varētu izdalīt piecus. Reģionāli risinājumi, kas balstās uz efektīviem nacionālajiem pasākumiem Otrakārt, solidaritātei, tai ir jābūt uh, likumam, bet uh, pie tā vajadzētu ķerties kā pie pēdējā līdzekļa. Katrai dalībvalstī vispirms ir jāpaveic savi mājas darbi, jāpalielina sava izturība pret krīzēm, diversificējot uh, enerģijas avotus, bet, nu, solidaritāte ir arī likums. Mums ir vajadzīgi caurskatāmi privātirgus noteikumi, uh, Tālāk eh, kaimiņi, eh, Balkānu valstis, eh, Moldova, Ukraina arī ir apņēmušies piemērot mūsu enerģētikas likumdošanu. Tas arī jāņem vērā. Un koordinēts gāzes iepirkums varētu būt mums ļoti svarīgs. Svarīgi ir atbildēt arī uz dažiem detalizētiem jautājumiem. ir ļoti svarīgi, e, kā tiek formulēti šie jautājumi. Tas pat reizēm svarīgāks par atbildēm. Ir vajadzīgs definīcijas. Piemēram, cik tālu mums vajadzētu iet harmonizējot e, definīciju, piemēram, aizsargāt patērētāju, ieskatot MVU definīciju. Kādā veidā, kādi pasākumi, e, kādā veidā izpaustos starpreģionāla solidaritāte struktūras, reģionālas struktūras, valsts līmeņu struktūras, piegādes standārti. Godīga attieksme pret visiem mm, piegādātājiem, riska izvērtēšana, kā nodrošināt efektivitāti, kā saskaņot nacionālos un reģionālos plānus, uh, prevencija, ārkārtas situācija, piegādas un plāni ārkārtas situācijām, kam tie būtu jāsagatavo un kam būtu tie jāizliek uz papīra. Un kā reaģēt ārkārtas situācijās nacionālā un reģionālā līmenī un kā nodrošināt pietiekošu caurskatāmību dažādiem nolīgumiem, nodrošinot uh, vienlaicīgi arī eh, brīvu tirgu, eh, kas balstītos uz konkurences, uz konkurenci. Nu, un diskusiju laikā, eh, pēc diskusijām es arī kaut ko varēšu vēl piebilst. Dušu vārdu pirmajam ēnu referentam, S un D grupas vārdā Grifins kundze. Paldies, kolēģi. Jā, šī ir lieliski iespēja strādāt pie gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumu pārskatīšanas manā politiskajā grupā, un man ir prieks, ka man ir iespēja sastrādāties ar Ieži Buz, Buzeka kungu lielisku referentu par šo tēmu. Es domāju, ka vispirms ir jāņem vērā kāds svarīgs indikātors e, gāzes e, importa atkarības pakāpe Eiropas Savienībā tā bija 65% 2013. gadā. 2003. gadā tie bija tikai 52%, un tas nozīmē, ka Eiropa šeit nav pašpietiekama ilgākā laika termiņā. Un ir skaidri redzams, ka mums ir e, jāizstrāda ilgtermiņa stratēģijas, lai mēs varētu sāties pretī e, šim izaicinājumam. Tas ir īpaši svarīgi tādēļ, e, ka tas ir politisks un ģeostrateģisks izaicinājums, kas ietekmēs mūsu savienības nākotni. Pirmā atbilde varētu būt komisijas priekšlikums par gāzes piegādes drošības aizsardzības regulas pārskatīšanu. Šis eh, priekšlikums vērsts uz pašreizējās sistēmas eh, stiprināšanu, jo tā pagaidām ir nepietiekam stipra nacionālās uh, politikas neņem vērā piegādes drošību kaimiņu valstīs. Un eh, komisijas piebalstās trīs eh, pīlāriem - integrētākas reģionāls pieejas izstrāda, solidaritātes normu stiprināšana, lai ļautu labāk eh, tik galā ar krīzēm un papildus ārskatāmības pasākumu nodrošināšana līgumslēgšanā. Uh, Eh, es atbalstu šo trīs pieeju filozofiju, kas ir pamatā tiem, un es domāju, ka ir nepieciešama lielāka sadarbība, un mēs varam būt stiprāki tikai tad, ja strādāsim kopā. Es ar nepacietību gaidu eh, detalizētākas diskusijas ar referentu un ēnu referentiem par šiem priekšlikumiem. Taču esmu vīlusies par to, ka komisijas pieeja neiekļauj uh, ilgtspējības aspektu, atjaunīgo enerģiju, eh, izmantošanas attīstību un energoefektivitāti, kas ir īpaši svarīgi energo nabadzīgiem pilsoņiem. Un tāpēc ir jāinvestē energoefektivitātē, īpaši mājokļu uh, sektorā, uh, ēku apsildē un uh, dzesēšanā. Gāzes priekšlikumā arī to vajadzētu iekļaut eh, at, ceroties par uh, mazoglekļa stratēģiju un uh, eh, ilgspēju, ilgspējīgiem mērķiem. Nostrīm uh, gāzes uh, vada jaudu palielināšana ir pret Eiropas interesēm un regulējošām prioritātēm. Enerģija nav nekāda prece, pieeja enerģijai ir pamat tiesības, pamat cilvēku tiesības ar spēcīgu politisku dimensiju un uh, tas ir mūsu pienākums nodrošināt enerģiju visai Eiropai un visiem mūsu pilsoņiem. Un es ar nepacietību gaidu uh, sadarbību jums. Thank you very much. Um, next. Paldies. Česakungs nākamais. priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Ja mēs paraugāmies uz komisijas priekšlikumu, manuprāt, tas ir pareizajā virzienā, jo galvenais mērķis ir stiprināt solidaritāti starp dalību valstīm Eiropas Savienībā, tad, kad mēs runājam par enerģētikas jautājumiem ir noteikti elementi, kas acīm redzot prasīs uh, sīkāku izstrādi, eh, nosakot kritērijus, kas eh, ļautu realizēt komisijas eh, norādes par to, ka ir vajadzīga lielāka pārskatāmība, izvērtējot noteiktus līgumus ar piegādātājiem. Mm, šeit ir dažas diezgan pretrunīgas eh, prasības iekļautas, bet mums būs uh, iespēja pie kritērijiem vēl pastrādāt. Reģionalizācijas ideja un solidaritātes klauzula. Uh, Priekšsēdētājs jau atsaucās savā prezentācijā uz solidaritātes nozīmi. Bet uh, tas nozīmē, ka būs vajadzīgs kaut, kādas, kaut kādi formulējumi, kas ņemtu vērā dažādos aspektus kas tika minēti, jāņem vērā to, cik uh, svarīga ir energoapgādes drošība un cik uh, īpatnēja situācija ir Austruma un Centrāla Eiropas valstīs. Tās ir īpaši jāizdala šajā te pakotnē. Uh, protams, ka nepieciešama attiecīga struktūrēšana. Uh, Uh, un tehniski risinājumi, lai, sol, lai solidaritāti varētu reāli arī uh, realizēt. Paldies, paldies, tie bija EKR grupas vārdā uh, izteiktie komentāri. Tagad Teličkas kungs, priekšsēdētāji. Es arī gribētu teikt, ka šis ir projekts, kas virzās pareizā virzienā, un tas ir jāuzlūko kā vispārējais stratēģijas daļa. Un uz to vajadzētu skatīties neitrāli un vajadzētu nodrošināt, ka tam tiešām ir arī rezultāti. Mēs skatāmies uz uh, likumdošanas akta projektu, kur galvenais mērķis ir solidaritāte, bet mēs vēlamies arī efektīvu risinājumu. Tāpat laikā mēs redzam arī, piemēram, dalītus eh, viedokļus par eh, Nord Stream 2. Un es vēlētos eh, ar šo faktu pierādīt, ka solidaritāte enerģētikas jomā uh, nu, diemžēl nav nekas pats par sevi saprotams Eiropas Savienībā. Un vai ar likumu mēs varēsim panākt solidaritāti? Mums, man liekas, padziļināt ir jāstās uh, uz šīm lietām. Nu, uh, jānodrošina noteikts uh, nodrošinājums jo eh, ļoti grūti būs iet eh, pretī eh, kaut kādām nacionālām interesēm enerģētikas un energoapgādes jomā. Un es domāju, ka galvenam uzsvaram ir jābūt uz energoefektivitāti. Jā, nu, mēs labi saprotam, par ko ir šeit runa. Daži kolēģi minēja arī atjaunīgās enerģijas, bet uh, Šajā uh, eh, tiesība aktā, manuprāt, tiešām pietrūkst energoefektivitātes. Uh, padomē šis būs sarežģīts uh, jautājums, ir jau valstis, kas jau tagad ir pret. Un dažas no tām ir ļoti svarīgas identificētajos reģionos, un ja mēs paskatāmies uz uh, tiesību aktu projektu tekstu, neesmu pārliecināts, ka, ja kaut kādas lietas labi nedarbosies, piemēram, reģionālā sadarbība, vai mums būs instruments, kas palīdzēs izkļūt no pašreizējās situācijas. Jā, es, protams, varētu parakstīties zem reģionālās pieejas, bet man te kaut kā pietrūkst, un proti tīri Eiropas pieejas. Mēs varam piedzīvot vēl būtiskāku krīzi, varbūt situāciju, kad reģiona maz netiks galā. Un sastajā pantā mums ir aprakstīts, kam ir jānotiek, ja reģionālās iestādes nevar vienoties. Tad te mums trūkst Eiropas pieejas. Un ar to arī ir jātiek galā. Un vēl dažas remarkas. Mm. Es nedomāju, ka mums ir sistēma, ka mums ir satvers. Mums ir kaut kāds atsevišķu pasākumu apkopojums, bet nav tāda īsta satvara. Es tagad varbūt to nemēģināšu pierādīt, bet vēlāk runājot par konkrētiem punktiem, es to varēšu um, ilustrēt. Un vēl kāda lieta. Netiek minētas kompensācijas. Ja mēs ieviešam, un mēs tātad izmantojam solidaritātes principus, mums ir noteikts normas, uh, Mums ir jāņem vērā, ka mēs runājam arī par privātiem uzņēmumiem, un mums nav detalizēti izstrādāta instrumenta kompensācijām uh, par kaut kādām sekām, kas varētu rasties uh, atsevišķiem pilsoņiem ar to es arī beigšu. Es varu piekrist eh, virknē jūsu minēto principu, ko jūs minējāt sākumā, bet es ar eh, nepacietību gaidu tālāku sadarbību ar jums un tālāk turmes kungs. Paldies, un es domāju, ka mēs būsim eh, laba komanda, lai darbotos pie šī jautājuma mūsu priekšsādātāja vadībā. Energosavienība. Es domāju, tur ir divi svarīgi elementi. Pirmais ir solidaritāte un otrais reģionālā pieeja. Un Man šķiet, mums vajadzētu Roila kungam pateikties, jo viņa ziņojumā 2010. gadā, kad mēs runājām par to, kā uh, izstrādāt uh, jaunas paudzes politiku, viņš uh, ļoti uzsvēra reģionālo dimensiju savā ziņojumā. Komisijas priekšlikums ir labs, Es pateicos komisijai par pirmo pielikumu. Paldies, ka jums ir politiski drosmi to darīt. Pirmais pielikums ir jau daudz dalībvalsts, kas to gribētu novākt. Kāpēc tas ir svarīgs tomēr? Tas ir svarīgs, lai varētu risināt problēmas. Vācija nav apmierināta, ka tā ir grupā ar Poliju un Čehiju, bet, nu, es atvainojos, uz uh, Vācijas un Polijas robežas uh, ir saiknes ar uh, glabātuvēm un kas notiek. Tā tad, jā, pastāv problēma, kā pārvaldīt šīs gāzes plūsmas starp uh, Poliju un Vāciju. Kā tad var pārvaldīt šīs problēmas, ja valdības negrib sadarboties? Uh, Francijai nepatīk, ka tā ir vienā grupā ar Spāniju, nu, bet es atvainojos, ja mēs gribam kapacitāti no Spānijas, lai mēs varētu to novadīt pārējām tirgumu, tad uh, šis sastrēguma punkts Francijā ir jāatrisina, un komisijai ir taisnība. Principā piespiest Franciju un Spāniju sēsties pie sarunu galda un to atrisināt. Es ceru, ka mēs kā parlaments Pie, pieņemsim šo pirmo pielikumu. Otrām kārtām, kur un kādus uzlabojums varētu veikt? Es domāju, pie definīcijām, patērētāja definīcija, es domāju, ka a, tur ir diezgan daudz neprecizitāšu, tā ka es domāju, mēs varētu mm, la, rast labāku variantu. Grifins kundze, a, jums, protams, ir taisnība, un Telečs kungam ir taisnība, ka e, efektivitātes dimensija pietrūkst. Tā būtu liela kļūda neiekļaut eh, šajās eh, piegādes drošībās arī efektivitātes pasākums, eh, lai uzlabotu centrālās apkurs tīklus, MVU patēriņu un tā tālāk. Es vēl gribētu pievienot biomasas gāzi. Biogāzes nākotne vairāk būs saistīts, tiks saistīts ar gāzes eh, pārvadu izmantošanu. Tāpēc arī mūsu lauksaimniekiem šajā sarežģītajā situācijā ar pienu un cūgaļas cenām ir ārkārtīgi svarīgi domāt par biomasu un kā mēs varam eh, to izmantot kā gāzi un eh, centrālā un austrumēlopā Polijā, Rumānijā ir ļoti uh, liels lauksaimniecības sektors, un es domāju, ka eh, arī tur to vajadzētu ņemt vērā. Noslēgumā. Un, jā, starp citu, Teličkas kungs, domāju, jums ir taisnība. Iespējams, mums vajadzētu vēl um, precizēt dažas detaļas, un, jā, mums noteikti ir jārunā par kompensācijām, es pilnībā vēl neizprotu, eh, kā mēs to varētu padarīt skaidrāku, bet sadarbosimies. Gribu noslēgt ar diviem jautājumiem vai komentāriem. Viens Nīderlandes prezidentūrai. Nezinu, vai kāds eh, no Nīderlandes prezidentūras ir šeit klāt telpā. Vai ir kāds? Jā, nu dīvaini, ka nav neviens, jo es, eh, es zinu, kas notiek padomē. Un kādas savienības eh, valsts, alianses valsts veidotā, tad mums ir tādas valsts kā Vācija, Francija, Austrija, apvienotā karalist un Nīderlande. Uh, Paldies, tiek pārtrauc kolēģis. Nē, Turmes kungs saka, vai drīkst izteikt vēl šo komentāru. Tad, kas notiek padomē? Nīderlandes prezidentūra cenšas, tā teikt, nokaut šo pirmo pielikumu un veidot šādas alianses. Benito Žilaga kungs, nākošais runātājs goja vārdā. Lielāka atbildība šajā dosie būs Slovākijas prezidentūrai Benito Ziloga kungs nākošais, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un labu rītu visiem. Esam iepazinušies ar eh, regulas projektu un eh, eh, mūsuprāt tajā ir tāda pati argumentācija kā drošības pakotnē. Ja mēs runājam par gāzes piegāžu drošību un uh, energo suverenitāti. Ja runājam konkrēti par gāzi, tad eh, mēs runājam par reālo situāciju un eh, iekšējo ražošanu. Nu, atliek frekings vienīgi. Tagad eh, mēs esam liels gāzes patērētājs un mēs tāpēc lielākā vai mazākā mērā būsim atkarīgi no gāzes piegādēm. Gāze tiek uzskatīta par tīrāku eh, degvielu, ir mazāki CO2 izmeši no gāzes izmantošanas, bet ja notiek metāna vai dabas gāzes noplūdes, nu tad eh, šādi mērījumi nav veikti. Metāns arī veicina globālo sasilšanu Un tas ir daudz ļaunāks kā CO2. Tā tad, eh, jā, runājot par šo regulas projektu, es domāju, būtu jāvērš uzmanību uz diviem elementiem. Pirmām kārtām ģeostrateģiski apsvērumi. Mēs eh, mēģinam veidot alianses ar autoritāriem eh, režīmiem. Uh, kas izmanto šo jautājumu, lai stiprinātu savu pozīciju sadarbībā ar Eiropas Savienības valstīm, lai atkal mēs nevarētu neko teikt cilvēktiesību un citās jomās. Tā kā runājot par energo drošību, nevajag aizmirst, ka ir šis globālās atbildības elements. Un no otras puses jautājums par uh, to, kā rīkoties uh, resursu nepietiekamības uh, apstākļos. Uh, jā, tiek runāts par solidaritātes principu Eiropas Savienībā, un nu, tad attiecīgi jārod uh, risinājums. Katrā ziņā nebūtu labi atstāt to visu oligarhijas vai lielo multinacionālo kompāniju rokās gadījumā, ja notiek šāda krīzes situācija. Paldies, cienījamam kolēģim, Kapels kundze. Uh, NF vārdā lūdzu. Jā, pozicionāli, tanki, gleicerīgi auch dem. Paldies, priekšādātājs. Vēlētos arī pateikties mums referentam, jo uzskatu, ka šeit eh, parādās pieci punkti, kas ir ārkārtīgi būtiski šajā komisijas regulas priekšlikumā. Reģionāla risinājuma, solidaritāte, caurredzami tirgus noteikumi, kaimiņu valsts iesaistīšana un koordinēta gāzes iepirkšana. Uzskatu, ka tie ir tieši svarīgākie punkti. Komisijas eh, projekts paredz tādu spēcīgāku koordināciju reģionālā līmenī un arī noteiktu pamatprincipu un standartu noteikšanu Eiropas līmenī. Šeit galvenokārt vajadzētu veikt reģionālu risku izvērtēšanu, vajadzētu arī izstrādāt koordinētus pasākumus atgriezeniskai plūsmai un jānodrošina arī piegādes drošums. Tagad kritika par šo priekšlikumu attiecībā uz pirmo punktu par reģionu definīciju. Uh, Eh, solidaritāti vajadzētu notrošināt un vajadzētu noteikt arī skaidrus šos reģionus. Esmu no Austrijas un saskaņā ar regulas projektu Austrija atrodas tādā reģionā, kas mm, tā kā tiek nogriezta no svarīgākajām piegādes valstīm, kas šeit būtu, piemēram, Slovākija. Uh, Uzskatu, ka mums vajadzētu paredzēt elastīkumu un vajadzētu arī veicināt divpusēju koordināciju. Austrijas piemērs parāda, ka valsts var atrasties arī divos reģionos, un varbūt mēs varētu labāk definēt šos reģionu iedzienus. Tas pats attiecas arī uz infrastruktūras standartiem. Referenta kungs jau runāja par to, ka pašreizējā reģiona definīcija paredz gan ies, gan izējas kapacitāti, jo īpaši attiecībā uz starpkonektoriem. Un e, tas savukārt var novest pie problēmām. Izējas kapacitāte vispār netiek ņemt, ņemta vērā, un līdz ar to šī infrastruktūra standarta ir par augstu. E, tad, tad, Mēs redzam, ka ir vajadzīga augsta kapacitāte, lai visu reģionu varētu nodrošināt ar gāzi. Te netiek izmantots liederības koeficients un netiek arī ņemtas vērā mm, ne, netiek ņemta vērā pārtraukumi piegādē, un vajadzētu ņemt vērā šo augstāko infrastruktūru, un, ja runa par kritisku infrastruktūru, tad varbūt mēs varētu šeit veidot tādu kā hibrīdu formulu starp abām šīm infrastruktūrām. Ja runa par solidaritāti, tad tas ir saistīts ar reģionu jēdzienu. Komisija pieprasa solidaritāti tirkus līmenī un neņem vērā detaļas uz vietas. Tātad eh, solidaritāte var funkcionēt tikai tad, ja attiecīgās valstis Uh, izmanto tādas pašas definīcijas attiecībā uz aizsargājumajiem klientiem. Tātad uh, jūs jau runājāt par definīcijām. Pašreizējais projekts rada situāciju, kur valstīm tiek pieprasīts pēc iespējas vairākus klientus uzskatīt par aizsargājumiem, un tas var radīt kropļums tirgū. 12.2 uh, pants arī šeit būtu jāskata. Uh, Eh, piemērošanas kritērija arī būtu jādefinē. Būtu jāņem vērā, eh, ka tad, kad dalība valsts aicina uz solidaritāti, tad eh, būtu jāņem vērā visi pienākumi, kas ir iekļauti regulā. Tā tad vajadzētu visus pasākumus piemērot. Šis priekšlikums radīs ļoti lielu administrāciju. Netiek noteikti arī nosacījumi, kurus vajadzētu piemērot. Uh, Attiecībā uz kaimiņu valstu solidaritāti, manuprāt, tas nāk papildus reģioniem, un tas ir ļoti svarīgs punkts. Par atgrieziensko plūsmu šeit priekšlikumā es redzu, ka ir ļoti cieša saikne ar infrastruktūras regulu. Šī procedūra ir pārāk sarežģīta, tā rada administratīvas šķēršļus un rada pretrunas. Manuprāt, būtu daudz labāk piešķirt vairāk kompetenču nacionālajiem regulātoriem, kas automātiski ir atbildīgi par gāzes piegādes kapacitāti. Un līdz ar to uh, mēs varētu arī izmantot TSO e regulu. Izmantojam šeit pārāk spēcīgus instrumentus. Uh, Tāpat arī eh, mums ir jādomā par uh, transporta kapacitāti starp dalību valstīm. Šeit es gribētu pie, pieminēt arī Ukrainu kā piemēru. Mēs noteikti iesniegsim grozījumus par šiem punktiem. Jā, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, Paldies priekšādātāji. 2006. un 2009. gada gāzes krīzes protams, parādīja, ka mums ir jādomā par gāzes piegādes drošumu. Stresa pārbaude savukārt rāda, ka nacionālā līmenī uh, pasākumus veikt nav jēgas, ar tiem nepietiek. Es, protams, apsveicu komisijas priekšlikumu, bet es gribētu runāt par vēl trīs punktiem. Pirmkārtām tas, kas attiecas uz dalību valstu iedalīšanu reģionos. Atbalstu komisijas priekšlikumu. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties arī uz kopīgas enerģijas savienības izveidi. Un šeit būtu jāņem vērā uh, nevis nacionālā pieeja, bet gan reģionālā pieeja. Tas pašlaik notiek elektrības sektorā. Un uh, vēršos tagad pie Klauda Turmesa. Uh, arī Vācijas valdības viedoklis ir līdzīgs. Es iestājos arī, ka vajadzētu ieviest arī uh, mm, profilaktiskos plānus attiecībā uz kaimiņu valstīm. Dažkārt šie reģiona plāni neatbilst eh, kaimiņu valstu plāniem. Eh, saskaņā ar šo priekšlikumu dalībvalstis pašas var izņemt, eh, kur, izlemt, kuri klienti būtu aizsargājami. Vairāk iepriekšēji runātāji par to jau izteicās. Es uzskatu, ka vajadzētu harmonizēt šos aizsargājumos klientus. Uzskatu, ka dalībvalstīs tiem ir jābūt vienādiem. Uh, Es uzskatu, ka būtu labi arī, ja parlaments šeit eh, atrastu vienotu definīciju. Pēdējais. Gribētu vēl arī runāt par caurdzamību gāzes līgumos. Man īsti nav skaidrs, eh, cik tālu šāda caurdzamība gāzes līgumos uzlabos piegādes drošumu Eiropā, jo pašlaik jau ir skaidrs, kura valsts ir atkarīga no konkrētiem piegādātājiem, un varbūt komisija varētu īsi izteikties par šo punktu. Thank you very much. Paldies. Kariņkungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, domāju, ka mūsu eh, komitejā šis eh, ziņojums tik tiešām ir ļoti labās rokās. Atkal uzklausīju kolēģi teikto un šķiet, ka visā visumā esam viensprātis. Gribu uzsvērt, ka gāzes tirgu un enerģētikas sektorā kā tādā Vienmēr jāpatur prātā, ko mēs kā likumdevēji varam darīt, lai panāktu, ka enerģijas izmaksas ir pēc iespējas uh, zemākas mājasēmniecībām, tāpat arī uh, rūpniecībai, lai uzlabotu mūsu konkurētspēju. Mēs zinām, ka visi esam globālā tirgu un enerģi, enerģijas cenas ir liels uh, būtisks aspekts. Tātad, ja mēs runājam par energotirgus, par gāzes tirgus funkcionēšanu reģionālā un Eiropas līmenī, tad, eh, ko redzam gāzes tirgu, eh, elektrības tirgu? Reģionālā sadarbība un reģionālie tirgi šķiet ārkārtīgi loģiski, un tas būtu labs sākuma punkts. Mēs zinām, ka dabas gāzi mēs galvenokārt importējam. Un eh, valstis, no kurām mēs importējam, dažas ir tirgus spēlētāji, dažas nav tirgus spēlētāji. Norvēģija, manuprāt, Eh, ir visādos veidos ļoti skaidrs tirgus spēlētājs, un Krievija caur Gazprom, jāsaka, ir ļoti nepatīkami pazīstama eh, par tirgus eh, principu neievēro, ar tirgus principu neievērošanu, ja vien iespējams, un ko mēs zinām no starpvaldību nolīgumiem, un ko komisija ir izskatījusi, ir ļoti daudz bijuši regulējumi pārkāpumi, ja mēs runājam par uh, Uh, monopolu un konkurences ļaunprātīgu izmantošanu. Tātad, ja mēs vēlamies, lai būtu tirgus uh, gāzes uh, jomā, tad mums ir nepieciešami drošības instrumenti šim tirgum. Un tāpēc komisijas priekšlikums padomāt par tādiem lieliem starpuzņēmumu līgumiem, teiksim, ja kāds uzņēmums pārvalda 40% tirgus, tad uh, komisija ierosina šādu ekspostu izvērtēšanu. Nu, varbūt, ka mums vajadzētu prasīt eksanti, tātad pirms uh, līgums tiek uh, noslēgts, lai tiktu paredzēts kāds garantijas, lai redzētu, vai šie līgumi tik tiešām atbilst mūsu pašu uh, tiesiskam regulējumam, jo ir runa par tik lielām summām, ka jā, būs liels spiediens un milzīgas intereses izvairīties no mūsu konkurences likuma ievērošanas. Paldies, Levandovska kungs, nākošais. Paldies. Ar šo grozīto regulu mēs eh, tagad eh, pārējām no politiskiem paziņojumiem uz eh, operatīvāku solidaritātes un drošības sistēmu Eiropā. Šī tikai daļa no visaptarošākas pakotnes, un ir labi, ka tiek izmantota 2010. gada regulas pieredze. Un es domāju, ka mums jābūt eh, ambiciozākiem, eh, ņemot vērā stresa testu rezultātus un konfliktu Ukrainā. Eh, aizsargātu patērētāju definīcijas papildinājums ir interesants. Jā, tiek minēts šis ārkārtas solidaritātes mehānisms, bet mēs nevaram būt pārāk elastīgi aizsargātu patērētāju definīcijā, jo šādā gadījumā ārkārtas sistēma nebūs īpaši praktiski pielietojama, bet, eh, jā, Taļičkas punkts, eh, kungs minēja labu lietu par eh, kompensācijām. Svarīga reģionālā dimensija un obligāts preventīvas darbības, reverso plūsmu kapacitātes uzlabošana, caurskatāmība un, protams, arī ne Eiropas Savienības pušu ietveršana šajā gāzes savienībā. Dalībvalstīm vajadzētu brīvprātīgi būt gatavām testēt šādas kopīgas sadarbības schēmas. Paldies, Zana Natokungs, nākošais. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es atbalstu regulas eh, projektu paredzot jaunus pasākumus gāzes piegādes drošības nodrošināšanai Eiropā. Tas ir jautājums, kas mums ir jārisina kopienas līmenī. Nepieciešami mehānismi, lai mēs varētu koordinātā veidā reaģēt uz eh, jebkādiem gāzes piegādes pārāumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka pašreizējā regula, kas bija mūsu sākotnējā reakcija uz eh, Krievijas un Ukrainas strīdu, uh, ka tur ir eh, noteikti jāiekļaus solidaritātes princips. Ir pilnīgi skaidrs, ka kādas valsts ārkārtas situācijas gadījumā eh, gāze ir jānodrošina visiem eh, vislielākajam riskam pakļautajiem patērētājiem un lietotājiem visās dalību valstīs. Tālāk aizsargāts patērētājs. Šīs kategorijas definīcija. Tur mums vajadzētu iekļaut arī rūpniecības sektoru, kur gāzes piegādes eh, pārāvums varētu neatgriezeniski ietekmēt eh, ražošanas procesus. Runājot par reģionāliem ārkārtas eh, situācijas plāniem, tos nepieciešams koordinēt, lai izvairītos no to, ka dalību valstu izdarītā izvēle negatīvā veidā ietekmē mm, dalību valstis un at atbalstu pilnībā Grifins kundzes teikto par Nord, par Nord Stream. Pilnīgi piekrītu Grifins kundzes pozīcijai un uh, mums ir nepieciešams funkcionējošs iekšējais tirgus uh, arī sašķidrinātāji gāzai. Tas nozīmē, ka tādā veidā mēs arī mazināsim atkarību no cauruļvadiem. vadiem. komisijai, jā, vajadzētu pievērst uh, uzmanību arī energoefektivitātei, kas ir viens no mūsu ilgtermiņa mērķiem. Un, uh, lai fosīlo kurnāmo daudzumu mēs varētu labāk kontrolēt. Grostets kundze nākošā. Paldies priekšsādātāji un uh, sveicu jūs, jo uh, esat veicis uh, ļoti labu darbu. Jāsaka, ka esat tiešām liels eksperts šajā jomā. Uh, Mm, tā ka mūs nepārsteidz no vienas puses uh, jūsu dokumentu kvalitāte. Jā, tad, kad runājam par apgādes drošību, tad, uh, skatoties reālo dzīvi, dod daudz jautājumu. Diversifikācija šiem piegādes avotiem, protams, uh, tas ir skaidrs. Tāpat arī solidaritātes princips svarīgums un, kā jau kolēģi ir teikuši, jāstrādā arī pa energoefektivitātes, kas ir īpaši svarīgi. Tātad par šo piegādes avotu diversifikāciju. Un, protams, arī par tīkliem, jo ir nepieciešami dažādi cauruļu vadi, dažādi maršruti, pārvadēji. Un tas, kas tika teikts arī par Eiropas lauksaimniecības lomu, arī tas ir interesants faktors. Tātad šis solidaritātes princips eh, krīzes gadījumā, jā, tas ir jāpārdomā, jāizstrādā reģionālā līmenī, tā ir interesanta pieeja, bet jābūt tāpat laikā ļoti uzmanīgiem, ņemot vērā kādus uh, šķēršus, kā piemēram, kā izplatītājs varētu nodrošināt šo solidaritāti pret kaimiņu valsti, kurai ir kaut kādas vajadzības, un kā viņš uh, risina situāciju pats ar saviem patērētājiem klientiem. Tātad šeit varbūt ir jāparedz kaut, kādzi, kaut kādas īpašas normas. Tālāk reģionālā dimensija. Jā, ļoti interesanti, bet tas varētu radīt tirgus uh, fragmentāciju. Tā ka jā, ir nepieciešama šī reģionāla dimensija, bet jādomā arī par augstāku līmeņa dimensiju, lai būtu tāda globāla rakstura pieeja. Un eh, noslēgumā gribu teikt, ka ir nepieciešams intensīvs diplomātiskais darbs eh, un sadarbība jau ar eh, galvenajiem piegādātājiem eh, - Krievija, Norvēģija, Katāra un citi, bet ir tāpat arī tuvējie austrumi un eh, Centrālā Āzija un citi iespējamie piegādātāji. Tā ka es domāju, ka mums ir tāds milzīgs darba lauks vēl. Un tur arī nepieciešams saskaņota pieeja starptautiskā mērogā. Paldies! Paldies, Grostets kundzei, Roela kungs nākošais. Prezidents. Priekšādātāji, godāmie kolēģi, es gribētu šeit paust arī pāris citas idejas, kas varbūt eh, ir mazliet atšķirīgas. Ja mēs domājam par gāzes piekādi Eiropā, tad uh, situācija ir atšķirīga nekā pirms vairākiem gadiem. Šķiet, pašlaik mums nav gāzes trūkuma. Mēs diskutējam par Nord Stream, domājot, vai vispār šis projekts ir vajadzīgs, vai tas nav liekas, kaut kolā mums gāzes ir gana daudz, Mēs esam nodrošinājuši mm, gan lielu kapacitāti. Mums ir arī citi piegādātāji, ne tikai Krievija. Krievija nodrošina 30% gāzes. Tas nozīmē, ka mums ir arī daudzveidība. Vai šajā gadījumā pats svarīgākais jautājums nebūtu, pirms mēs sāksim runāt par solidāru sadalījumu, uh, kā mēs labāk varētu izmantot kapacitātes Eiropā? Kāpēc mēs nenodrošinam to, lai dalība valstis ņemtu vērā šo iekšējā tirgus pakotni un lai īstenotu jau spēkā esošās direktīvas un regulas. Daudzas dalībās ir šos pienākumus nemaz nav paveikušas. Uzskatu, ka tas būtu pirmais, kas būtu jādara, un mēs varētu šeit ierakstīt, ka eh, tas ir galvenais priekšnosacījums, ka eh, tas viss ir jāizpilda. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot jau esošās kapacitātes. Mēs jau runājam par šo atgriezinisko plūsmu, un te arī vajadzētu iekļaut vairākus nosacījumus. Runājot par šiem uh, reģionālajiem sadalījumiem, uzskatu, ka mums vajadzētu rūpīgi padomāt, uh, kuriem vajadzētu sadarboties. Un šeit vajadzētu atrast labus argumentus. Uzskatu, ka vajadzētu arī izkliedēt riskus. Mums vajadzētu paskatīties, kas notiks, kad valstis tiks saliktas kopā. Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi visu pārbaudīt. Man ir problēmas ar trešo punktu, proti, kā mēs varētu nodrošināt informācijas apmaiņu. Galu galā šeit ir runa par privātiem uzņēmumiem. Es saprotu, ka valsts, eh, ka, ka Eiropa nav valsts ekonomika. Uh, Mēs e, paļaujamies šeit uz privāto ekonomiku, taču ir jautājums, kurš vedīs sarunas ar ko, kurš noslēgs līgumus. Šeit mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Mums nevajadzētu uh, aiz šādiem ārkārtas nosacījumiem uh, e, piespies slēgt līgumus, kas beigās nodrošinātu pārāk daudz enerģijas. Uzskatu, ka visus šos jautājumus vajadzētu ņemt vērā. Paldies! Paldies, gunāmo kolēģi! Kohličeka kungs, jaunievēlētais vicepriekšādātājs. Já bych měl několik eh, poznámek, protože z průmyslu tak. Paldies, man ir eh, daži komentāri, man ir pieredze rūpniecībā, un dažkārt man uh, Nākas smīnēt, kad es uzklausu kolēģus. Pakotne tika noslēgta pēc gāzes krīzes, un šajā pakotnē ir noteikts, ka tīklus vajadzētu savienot. Pēc tam tika runāts par gāzes uzglabāšanu uz trīs mēnešiem. Un ja valstis nepilda šos pienākumus, tad mēs nevaram sagaidīt nekādu solidaritāti. Kopš šī līkuma ir pagājuši jau seši gadi. Protams, ir jānodrošina arī atgriezeniskā plūsma visiem partneriem sistēmā. Galu galā te ir runa par lielām sabiedrībām un par valdībām. Eh, gāzes vadi mm, dodas divos virzienos un nav nekādas jēgas gāzi vest no otra pasaules gala. Solidaritāte ir ļoti svarīga, bet mums nevajadzētu citus piespiest eh, veidot īpašus nosacījumus. Te ir runa arī par tiem, kas saka, ka Nord Stream ir lieks. Ja tas atbilst vides standartiem, tad mums vispār nevajadzētu šeit iejaukties. Attiecībā uz nesaprātīgu solidaritāti. Tas rada spriedzi attiecībā uz ļoti gariem attālumiem. Čehijā mēs izmantojam transformatorus, tas pie mums ļoti labi funkcionē, bet Vācijā tas nedarbojas. Es gribētu aicināt kolēģis iegūt vairāk informācijas par šo tematu, pirms viņi izsaka spriedumus. Ir skaidrs, ka mums ir augstu jāvērtē patērētāja aizsardzība. Tā ir Eiropas vērtība. Tomēr mēs esam tirgus ekonomika, to arī mēs nedrīkstam aizmirst. Energoapgāde bieži vien ir problemātiska, un to nedrīkst veikt upurējot citus principus. Paldies! Tagad komisijas vārdā Stefans Mozers, energo piegādes drošības eh, nodaļas vadītājs. Labrīt, dāmas un kungi! Paldies, Bozeka kungs, par iespēju apspriest um, piegādes drošuma reikulu. Paldies visiem par uh, komentāriem, par um, domām, ko varētu uzlabot. Mēs pilnībā saprotam, cik svarīgi ir labāk īstenot uh, iekšējo enerģijas tirgu, ja trešo pakotni. Tā ir pirmā garantija piegādes drošumam. Un tāpat arī piegādes drošums ir jāskata plašākā enerģijas savienības kontekstā. Uh, Tātad mums ir jādomā par to, kā mēs varētu nodrošināt tālāku progresu energoefektivitātei. Kā jau jūs norādījāt, komisija pašlaik šogad strādā pie tā, lai rudenī nāktu klajā ar priekšlikumiem energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas jomā. Tā būs tāda tirgus struktūras pakotne elektrībai. Mēs uzskatām, ka vajadzētu strādāt arī pie tā, lai energodrošība būtu viens no galvenajiem instrumentiem. Mēs mēģinam arī tikt galā ar izaicinājumu, kā efektīvi sadalīt gāzi Eiropas kontinentā. Tātad gāzi, kas mums ir vajadzīga, un gāzi, kas mums ir pieejama, un ko mēs varam piegādāt ar dažādiem līdzekļiem. Galvenie sasniegumi, mūsuprāt, šajā regulā būtu uh, labākā reģionālā sadarbība. Tātad te ir runa par to, ka mēs savestu kopā tās dalību valstis, kurām ir um, savas labās lietas, un ar tām valstīm, kurām vēl ir kaut kādi trūkumi un problēmas. Tātad šeit es domāju, piemēram, par ļoti lielu atkarību tikai no viena piegādes avota. Tātad tie ir mūsu galvenie apsvērumi. Mēs uh, mēģinām saprast, kur varētu nodrošināt viss labāko pievienoto vērtību. Ir jāsaglabā arī paraugu prakse dalībvalstīs, tātad nevajadzētu aizstāt eh, sadarbības starp valstīm, vajadzētu paskatīties mm, tā vietā, eh, kur mēs varētu vēl panākt progresu. Attiecībā uz plāniem reģionālā līmenī mēs redzam šos izaicinājumus, par kuriem daži no jums runāja. Reģioni var radīt eh, iekšējā tirgus sadrumstalošanos. To mēs nevēlamies. Mēs vēlamies, lai reģioni tā harmoniski eh, nodrošinātu šo efektīvo tīklu. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka gāzes koordinācijas grupai, grupai vajadzētu piešķirt liels pilnvaras, lai tā varētu aizsargāt iekšējo tirgu. Mums ir jāskatās, vai reģionā pieņemti pasākumi gadījumā nevar negatīvi ietekmēt citus reģionus. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas konsultācijas pār robežām, nosakot šos plānus Mums ir jādomā, kā šie nacionālajie pasākumi tiek veikti. Un tāpat arī ir jāpaskatās uz reģionālajiem pasākumiem. Tātad mums ir jādomā um, pāri robežām, un jo īpaši pāri reģionu robežām. To noteikti vajadzētu ņemt vērā. Par aizsargājumiem klientiem. Mēs uh, pilnībā piekrītam jūsu bažām attiecībā uz to, cik daudz harmonizācijas šeit būtu vajadzīgs. Esam izvēlējušies tādu vidēju pieju, Mēs ņemam vērā dažus kritiskākos punktus, bet atstājam dalību valstīm elastīgumu, jo situācija Eiropā ir atšķirīga un mums vajadzētu atrast pareizo līdzsvaru. Mūs interesē, kā mēs varētu mm, par to veikt sarunas ar dalībvalstīm. Neesam pārliecināti, ka ir vajadzīga pilna koordinācija. Solidaritāte, mūsuprāt, ir ļoti liels sasniegums mūsu priekšlikumā. Tas būtu tāds kā alternatīvs mehānisms, kas ļautu mums paļauties uz pilnībā harmonizētiem kritērijiem, tiktu aizsargātas mājasainiecības un neviens cits. Mēs mēģinām panākt, lai mājasaimniecības, kas ir vissensitīvākais elements vai vissensitīvākais patērētājs gāzes krīzes laikā tiktu aizsargātas un lai tās varētu paļauties uz gāzi, kas atrodas blakus kaimiņu valstīs, kas ir pievienotas. Tātad tas izriet no reģionalizācijas jēdziena. Mēs arī vēlamies nodrošināt labāku sadarbību, lai uh, izmantotu visus pārobežu elementus. Mēs mēģinām panākt labu sadarbību uh, uz savstarpējiem pamatiem. Godīgi attieksmi pret piegādātājiem uzskatām, ka ir jādomā arī par kompensāciju. Mūsuprāt, to varētu panākt ar reģionālajiem plāniem un ar mehānismiem, kas būtu jāizstrādā starp dalībvalstīm. Mēs šeit neredzam, ka uh, mēs varētu atrast tādus maģiskus risinājumus, ka mēs varētu šeit atrast kopīgu risinājumu visai dalībvalstī. Bet te vienmēr ir paredzēta tirgus cena un iespējams arī kaut kas papildus par radītajām nērtībām. Protams, ka gāze pieder uzņēmumiem. Par līgumu caurdzamību uzskatām, ka šajā piegādes drošuma sistēmā uh, Ir vajadzīgi arī riska izvērtējumi un plāni, kas ir jāizveido balstoties uz pilnu informācijas apjomu. Tā skaitā informācija par iespējamiem ierobežojumiem komerciālajos līgumos. Mēs nevēlamies iejaukties pašos līgumos, mēs vēlamies paskatīties uz to, kādas sekas vai ietekmi varētu būt šiem līgumiem un kā to visu varētu pamaidzināt, ņemot vērā reģionālo plānu nosacījumus. Tātad mēs šeit izējam no loģikas, ka e, šeit jau pastāv konkurence un noteikumi eksistē, šeit nekas nav jāpapildina. Daudzveidošana. Tas, protams, ir galvenais politiskais mērķis. Mēs cērām, ka ar šo regulu mēs būsim paspēruši nozīmīgu soli šī mērķa virzienā. Mēs vēlamies sadalīt, izplatīt gāzi efektīvā veidā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai papildu infrastruktūra tiktu būvēta tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams. Tātad, lai mēs izvairītos no resursu izšķērdēšanas. Paldies! Saprotu, ka mums vēl ir atlikušas dažas minūtes. Eriksona kungs, ja jums ir kas sakāms. Jā, man ir tikai īsts komentārs. Domāju, ka šīs diskusijas ir ļoti svarīgas. Tātad te ir runa par gāzes piegādi un drošību, bet tāpat es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi zināt, ka runājot par gāzi, klimata jautājumos ir vajadzīgs risinājums. Tātad te ir runa par um, naftu, noglēm, bet uh, izmeši no gāzes ir mazāk, bet dažkārt mēs izvēlamies nepareizo un strādājam pārāk sašaurināti. Problēma ir tāda, ka mēs nevaram skatīties uh, tikai uz izmešiem no spēkstacijām. Tas ir, piemēram, Nord Stream gadījums. Tātad te ir runa par transportu gāzes cauruļvados uh, tūkstošiem kilometru attālumā. Uh, Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Krieviju, tad eh, Krievijā infrastruktūra ir ļoti veca, ir ļoti daudz noplūžu. Un, ja mēs paskatāmies uz šo kopējo izmešu situāciju, tad situācija ir daudz smagāka nekā tikai pie patērētā vai pie spēkstacijas. Lūk, mans komentārs. Paldies! Um, visi runātāji ir izteikušies, tagad mani galvādi. Lielas paldies visiem kolēģiem par jūsu komentāriem. Es piefiksēju 21 konkrētu komentāru mūsu ēnu referentu uh, runās, un 12 idejas parādījās citu runātāju runās. Liels paldies par šīm diskusijām, zinu, ka debates būs interesantas, esmu pilnībā uz to gatavs. Uz to jau norādīja Grifins kundze. Terēz, jums ir pilnīga taisnība. Mēs kalpojam saviem patērētājiem, tā ir taisnība, bet mums vajadzētu rūpēties arī par um, energo uzņēmumiem Eiropā. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim palīdzēt mūsu mm, kolēģiem, tātad tas ir obligāti. Uh, Tāpat arī mums ir jādomā par visas ekonomikas konkurētspēju. Viss tad ir atkarīgs no mūsu uh, enerģijas konkurētspējas, no uh, energopiegādes, no mm, tās pieejamības, no uh, cenu līmeņa un, protams, no ilgtspējīguma. Par to mēs visu laiku runājam. Mēs cenšamies nodrošināt ambiciozu energopolitiku. Un droša gāzes piegāde nozīmē arī atjaunīgos enerģijas avotus. Atjaunīgo enerģijas avotu atbalsts ir ļoti būtisks. Gribētu arī norādīt, ka te mēs varētu panākt ļoti veiksmīgus rezultātus. Atcerēsimies mums par mūsu pirmo regulu pirms sešiem gadiem. Mums bija Um, šaubas. Diskusijas bija ļoti sarežģītas, un beigās mums viss izdevās. Lielākā daļa no uh, regulas arī tika īstenota. Iespējams, ka e, pat e, trešā energo pakotne Tātad tas bija 2009. gads, iespējams, ka uh, pat eh, um, tas bija savādāk. Esmu pārliecināts, ka mums priekšā vēl ir daudz darāmā. Nākamās diskusijas ITRE ir paredzētas 13. jūnijā. Tad mēs runāsim par ziņojuma projektu, kas būs pieejams uh, tulkojumā Termiņš grozījuma iesniegšanai ir divas dienas vēlāk, 15. jūnijā, grozījuma izskatīšana 11. jūlijā, balsojums ītre komitejā oktobrī. Tātad ļoti līdzīgs laika grafiks. Tāpat kā attiecībā ar šiem 700 MHz uh, frekvencei. Tagad ir pulkstens 11. Viens teikums, lūdzu. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja diskusijās piedalītos arī Nīderlandes prezidentūras pārstāvji. Manuprāt, ir mazliet dīvaini, ka neviena nav klāt. Jums ir taisnība. Es uh, mūsu prezidentūras sākumā informēju Nīderlandes prezidentūru. Uh, janvārī es tikos ar pārstāvi, mēs diskutējām par šo dokumentu un uzskatījām, ka šis dokuments ir ļoti svarīgs, viņi piekrita. Viņi teica, ka viņi būs gatavi runāt par šo jautājumu maijā. Slovākijas prezidentūra sāks darbu jūlija sākumā. Tātad pirmā padomas sanāksme ir paredzēta pašā prezidentūras sākumā. Liels paldies eh, kolēģiem, liels paldies jo īpaši ēnu referentiem par jūsu darbu. Tagad eh, ķersimies klāt piektajam darba kārtības punktam - informācijas apmaiņas mehānismu izveida sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalību valstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un lēmuma numur 994 2012 atcelšana. Mūsu referents ir Čislavs Krasnodebskis. Kopā ar iepriekšējo dokumentu šis lēmums veido daļu no energodrošības pakotnes vai no gāzes drošības pakotnes, kas eh, tika pieņemta 15. februārī. Šī lēmuma mērķis ir nodrošināt starpvaldību līgumu enerģijas jomā atbilstību Eiropas Savienības tiesībām un veicināt caurdzmību šajos līgumos. Tātad nodrošināt rentabilitāti un veicināt arī konkurētspēju Eiropas Savienībā. Pirmais runātājs referents. Krasnodebska kungs, lūdzu jums vārds. E, dziękuję <clears throat> bardzo, panie przewodniczący. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt tikai dažus vārdus par šo nākotnes ziņojumu, pie kā būs jāstrādā. Visi, protams, mēs ļoti labi saprotam, ka lēmumu pārskatīšana ir nepieciešamība jo ietekmes izvērtējumu veicot, mēs eh, novērojām, ka pašreizējais lēmums koncentrēs uz informācijas apkopošanu starp valdībām, taču nekoncentrējas uz problēmu risināšanu. Tad, kad mēs runājam par šāda veida um, aspektiem, kas iespējams nav eh, saskaņā ar Eiropas Savienības eh, likumdošanu, bet nav īstas iespējas neko darīt, jo eh, ir iespējams veikt tikai ex post analīzi. Un šajā te mm, ziņojuma projektā ir virkne elementi iekļaut, pie kuriem būs jāstrādā. Bet kā vienmēr, uh, Tieši dažādās detaļās un sīkumos eh, slēpjas eh, visa būtība, un mums nāksies eh, pie tām strādāt, varbūt mm, komisija varētu nākt klajā ar ambiciozāku priekšlikumu. Komisijas priekšlikumā ir arī nu, virkne pozitīvu aspektu. Un konkrēti priekšlikumā uh, ir paredzēta SVN lēmumu uh, iepriekšēja izvērtēšana. Un tas uh, savukārt ļautu izvairīties no dažādām problēmām, kādas, ar kādām mēs tagad sastopamies. Tālāk, vēl kāds pozitīvs aspekts, kas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgs ir šis te priekšlikums par to, ka visi pavad dokumenti, kas ir saistīti ar SVN lēmumu, ir um, jāpievieno un jāizskata visi eh, tātad pavad dokumenti. Lai komisija varētu pārliecināties, ka arī tie atbilst eh, ēstiesību aktu prasībām. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir būtisks aspekts. Tad ir vēl trešais elements, kas ļaus efektīvāku uh, nolīgumu izvērtēšanu, lai noteiktu atbilstību ēstiesību aktiem, ir priekšlikums Uh, attiecināt šīs pašas prasības arī pret, uh, arī uz nesaistošiem instrumentiem. Uh, nu, tā tad tie ir kaut kādi citi nolīgumi, kas nav īsti SVN veida nolīgumi. Iespējams, ka mēs varbūt varētu padomāt par uh, um, ambiciozāku mērķu izvirzīšanu. Bet uh, ir jāņem vērā arī iespējamās sekas, kādas varētu radīt šie uh, nesaistošie instrumenti, uh, un kas notiek, ja tiek secināts, ka tie neatbilstēs e likumdošanai. Un tad, ko tad Eiropas Savienība darīs, ko darīs komisija šādās situācijās? Nu, un um, noslēgumā es varu teikt, ka šis priekšlikums ir ļoti nozīmīgs. Tas ir arī ļoti nepieciešams. Un galvenais mērķis ir nodrošināt, lai visi šie nolīgumi būtu atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai un garantētu dalību valstīm energoapgādes drošību. Nu, mēs visi ļoti labi saprotam, ka, jā, pastāv problēmas ar dažādām uh, nolīgumiem, piemēram, hibrīd nolīgumiem, kas ir tādi, nu, pa pusē komerciāli, pa pusē valsts, vai ne īsti tādi, ne tādi. Un eh, tiek slēgti eh, kaut kādā jomā, kas netiek eh, vispār kontrolēta. Un šeit, piemēram, runājot par Buzeka kunga ziņojumu, mēs jau runājam par to, ka vajadzētu atbrīvoties no šādas situācijas. Paldies, Krasnodēmska kungs, par eh, ziņojumu prezentēšanu. Jūs esat referents par šo tēmu EPP vārdā, Ručā kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es apsveicu šo jauno komisijas priekšlikumu par eh, informācijas apmaiņas eh, mehānismu izveidi sakarā ar starpvalstu nolīgumiem un nesaistošiem aktiem, jo tas ir saskaņā ar enerģijas savienības stratēģiju, īpaši attiecībā uz piegāžu drošību un konkurētspējīgām cenām. Te ir iespēja izveidot labu regulējumu, un pateicoties šim priekšlikumam, piet tuvināties eh, vēlamajam kopējam iekšējam enerģētikas tirgumam. Eh, 12. gadā tika pieņemts pirmais tiesība akts par šo tēmu, kad eh, bija vēlme mainīt savus starpvaldību nolīgumu sistēmu un identificēt problēmas, kas rodas uh, ar eh, neatbilstību Eiropas Savienības likumdošanai. Bet es post eh, paziņošana komisijai, nu, šodien vairs nav pietiekama, ja mēs vēlamies eh, panākt patiesu Eiropas enerģētikas savienību. Ir svarīgi jau saulēcīgi paziņot par starpvaldību nolīgumu, un ir jābūt risinājumam par ko pašlaik notiek debates, tātad, lai šādā pat veidā regulētu arī nesaistošos aktus. Un kaut galā tas ir dalībvalsts interesēs piesaistīt komisijas pieredzi šajā jomā, un tas palīdzēs laicīgi brīdināt par uh, neatbilstību ES likumdošanai, vedot sarunas ar trešajām valstīm par energoresursu piegādi. Nevis ekspost, ka tas jau ir par vēlu. Mums ir jāsūta arī skaidrs signāls par to, ka jaunais, tātad jaunā sistēma parā, palīdzēs nodrošināt labāku energoapgādes sistēmu un konkurēt spējīgākas cenas, kā arī veidot uh, uz konkurence balstītu energotīrgu. Es atbalstu komisijas eh, šo ex-ante pieju un cerams, ka kopā ar kolēģiem mēs izveidosim tādu spēcīgu pozīciju no parlamenta puses. Paldies, eh, kolēģi, par jūsu uh, komentāriem. Balčītis kungs runās S un D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, cienamie kolēģi, komitīs, komitejas locekļi. Pašreizējais mehānisms, kad komisija nolīgumus izskata pēc tam, ka tie ir parakstīti, nu īsti labi nestrādā, jo tas nenodrošina atbilstībai e likumdošanai Un mēs jau par to runājām, apspriežot iepriekšējo ziņojumu par šo tēmu. Un toreiz mēs runājām par to, vai dokumentā vajadzētu izvēj, izvēlēties mēju vai šālu formu, bet lielo uzņēmumu lobbyis uzvarēja un mēs pieņēmām uh, nesaistošo, nesaistošo formu. Uh, bet tagad mēs atkal esam pie tā paša jautājuma atpakaļ, kā tad mums izvērtēt starpvaldību nolīgumus enerģētikas jomā. Un tāpēc eh, jāraugās to, kas ir jāmaina. Pirmkārt, mums ir vajadzīga lielāka caurskatāmība, jo trešajām valstīm var būt savas prioritātes. Un reizēm dalība valstis uh, nemaz nezina, kādus nosacījumus trešā valsts piedāvā citām dalībvalstīm. Mēs eh, esam bijuši liecinieki tādām situācijām, kad ir ārkārtīgi dīvainas vienošanās ar dažādām dalībvalstīm. Vieni eh, noteikumi un cenas Baltijas valstīm, savukārt lielajām dalībvalstīm kaut kādi pilnīgi citādāk noteikumi. Tā kā ar prieku eh, atzīmēju, kā referents atzīmē, ka nepieciešamību iekļaut arī nesaistošos instrumentus ex ante izvērtējumā. Mums ir e, jāpārvar šī te plaisa, jāaizpild šī plaisa, kas ļauj apiet Eiropas Savienības likumdošanu. Mums ir jāpārliecinās, ka šī plaisa vairs neeksistēs. Un tad mēs varēsim vienreiz par visām reizēm nodrošināt energoapgādes drošību visā Eiropas Savienībā. Mlīners kundze no Alda grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir uh, prieks par šo viedokļu apmaiņu šodien par šo tēmu. Mēs visi piekrītam, ka, lai radītu iesaistošu enerģetikas savienību un nodrošināt energoapkārtas drošību Eiropas pilsoņiem, mums ir jānodrošina eh, nolīgumu atklātums un caurskatāmību, un, protams, to atbildī, atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai un neskatoties uz to, ka mehānisms eh, darbojas, tas ir ekspostu mehānisms, un tas neglābi nolīgumus no neatbilstības Eiropas Savienības uh, likumdošanai, ņemot vērā to, ka uh, nolīguma komisijas novērtējumā nonāk par vēlu. Ziņošanas uh, pienākumam ir jāiet soli tālāk, un informēšanas mehānisms vien nenovedīs pie atbilstības ja komisija nebūs informēta par šādu nolīgumu pirms tā ratifikācijas. Uh, Tāpēc agrā, agrīnāk komisijas iesaistīšanās un tās lomas stiprināšana būtu ļoti liederīga. Tā vajadzētu kalpot kā instrumentam, kas stiprinātu sarunu vešanas pozīcijas Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, tas uh, varētu atrisināt uh, an, atkarību no viena piegādātāja, bet uh, Tas ļautu arī aizsargāt dalībvalsts no neizdevīgu līgumu slēgšanas, tāpat laikā neierobežojot iespējas nodrošināt savu labākus nosacījumus līgumu slēgšanas procesā, kas ļaus rezultātā Uh, iepirkt samaksājumu enerģiju Eiropas saimnības pilsoņiem. Turmas kungs. Jā, paldies. Es eh, runāšu Taranta kunga vārdā, kurš eh, pārstāv mūsu grupu šajā ziņojumā. Nu, eh, diskusijas par Nord Stream jau liecina par to, uh, Eh, ka nav noslēpjamas eh, šīs te lietas, eh, slēdzot šādus darījumus. Jūs nevarat pateikt, ka tas ir tīri komerciāls darījums. Un Nord Stream rāda, kā tas viss ietekmē Ukrainu, piemēram, mm, politiku un vispār noskaņojumu Eiropā. Un es domāju, ka. Es atceros, pagājušais mēs zaudējām šo te obligāto uh, formu šel, e, un gal galā tās bija e, lielās gāzes kompānijas ar dažu valdību atbalstu panākt šādu darījumu. Šoreiz ir šī unikālā iespēja panākt eksantu izvērtējumu, jo, nu, nav tik svarīgi runāt vienā balsī. Nē, mēs varam runāt 29 balsīs, bet ar vienu vēstījumu, ar vienu uh, sarunu tēmu. Un eh, Polijai šeit ir ļoti laba pieredze pēdējās sarunās, kas notika komisijas klātbūtnē. Un tad, kad jūs paskatieties, cik, eh, labā, cik daudz labāks eh, nolīgums tika panākts, tad, kādreiz valsts muguras stāv visas Eiropas spēks, tad ir eh, daudz uh, spēcīgāka pozīcija dalību valstī pret tādu uh, enerģi, energoresursu lielvalstu kā Krievija. Un kāds varētu būt mm, pozitīvs blakus efekts visai, visai šai lietai? Mēs šeit atbalstām komisiju, un arī padomē, es domāju, mēs varēsim norganizēt vairākumu. Un tas būtu, tā būtu laba iespēja jaunai polijas valdībai uh, uzskatām redzēt, ka uh, aktīva dalība Eiropas Savienībā var būt po ar pozitīvu rezultātu. Un, e, ja šī, tad mēs varbūt ar Eiropas karogu varēsim ierasties Varšavā, un varbūt mums tad arī atļaus enerģētikas e, ministrijā izkārt blakus Polijas karogam arī Eiropas karogu. Uh, thank you, colleague, for your...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 mūsuprāt, tas ļoti problemātisks. Tas nozīmē, ka komisija varētu iejaukties procesā pirms līguma tiek finalizēti. Un mēs uzskatām, ka dalība valstis ar šo arī tiek aicinātas, viņām tiek prasīts informēt komisiju par saviem plāniem, pirms tās uzsāk kādas sarunas par līgumiem. Un komisija skaidri vēlas pieeja šim procesam katrā tā solī. Un es domāju, ka tādā veidā visi tiks padarīti atkarīgi no komisijas, un tas ir ļoti neveiksmīgs eh, risinājums. Dalību valstīm ir jābūt tiesībām parakstīt, atcelt, eh, modificēt savus divpusējos līgumus, un mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu enerģētikas politikai, kas pilnībā būs uh, komisijas kontrolē un ierobežos dalībvalstu manevrēšanas iespējas un elastību. Un it ir īpaši svarīgi tieši šādos laikos, kad uh, Eiropas Savienība nav bijusi spējusi, nav spējusi atrisināt savas uh, enerģētikas problēmas uh, konkrētos reģionos un valstīs, ir energos salas, kas ir atdalītas no visas pārējās Eiropas Savienības, un man šķiet, mums vajadzētu risināt eh, šīs problēmas par šīm enerģētikas salām pirms eh, komisija tagad pārņem eh, šos vadības grožus arī par starptautiskiem uh, līgumiem. Es domāju, ka visu vajadzētu sakārtot, lai viss notiek pareizā kārtībā. Un uh, vajadzētu vispirms nodrošināt uh, valsts kontroli pār tīkliem un starptautiskiem nolīgumiem, tātad publisku kontroli balstoties uz solidaritāti. Un, uh, protams, goja grupa arī iesniegs savus grozījumus. Paldies! Bolalīkungs uh, izteiksies FDD grupas vārtā kā Anna referents. Paldies! Priekšsēdētāji! Šis ir sākotnējais komentāru, komentāru rauns, un es gribētu runāt par aspektiem, kuri varbūt šķiet sekundāri komisijas veiktajā darbā. Centrālais jautājums ir uh, duāls pie, pie, pienākums, kas tiek uzlikts uh, dalību valstīm eksante paziņošana par uh, energo nolīgumiem ar trešajām valstīm, trešo valstu partneriem. Un uh, Tāpat arī tiek prasīts respektēt eh, komisijas kritērijas, ko tā vēlas eh, redzēt atspogļot šajos nolīgumos. Es domāju, ka te ir nepieciešams ļoti uzmanīgs, piesardzīgs eh, darbs no referenta puses, īpaši runājot par mehānismiem un juridisko ietekmi, kāda varētu būt no šādiem pasākumiem, piemēram, veto tiesības un dažādas citas pieejas no komisijas priekšsēdētāja puses un komisijas puses kā tādas Nedrīkst par zemu novērtēt energopiegādes eh, drošības priekšlikumu svarīgumu. Tāpat arī aizsargātā eh, patērētāja tipolo, tipoloģija. Tā var novest pie uh, kropļojumiem attiecībā uz uh, konkrētu pušu tiesībām un tirgus situāciju. Nepieciešams nodrošināt arī subsidiārtāts un solidaritātes principu. Te pastāv arī tāda vispārēja strateģiska e, dimensija, un mums ir jādarbojas e, piesardzīgi, enerģija ir e, strateģisks e, resurs, tas ir pats pamat, pamats. Ļoti daudziem pilsoņiem un lēmums šajā jomā jāpieņem ļoti uzmanīgi. Un mēs nedrīkstam aizmirst savas ambīcijas. Mums jānodrošina vienlīdzīga piekļuva precēm un tāpat arī pakalpojumiem arī šajā jomā. Paldies cienījamam kolēģim Lavandovska kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Šis priekšlikums ir vēl viens tās ļoti svarīgs elements visā šajā darbā. Centrālā un austrama Eiropa atkal ir pakļauta vienam ļoti dominējošam, ļoti politicētam uh, piegādātājam, kas uh, piegādā uh, energoresursus Eiropai. Um, no Eiropas komisijas nāk skaidrs signāls, bet neviens starpvaldību līgums pagaidām brīvprātīgi nav iesniegts eksanta pārbaudai. Tā tad, tad tiek radīts pienākums paziņot jau ex ante par eh, šādiem nolīgumiem, un es domāju, ka to vajadzētu attiecināt arī uz eh, nesaistošiem instrumentiem, kas ir priekšlikumā. Es esmu par to, ka komisijai ir spēcīgāka loma sarunu laikā, jā, Turmes kungam ir taisnība, bet uh, Polijas gadījumā tas palīdzēja, un tikpat labi tas varētu palīdzēt arī citiem. Paldies, Kāriņa kungs, minūti jums. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi pilnībā atbalstam šo uh, iniciatīvu. Es biju referents iepriekšējā reizē, kad uh, komisija tagad uh, Eh, norādījusi, ka apmēram viena trešdaļa nolīguma ir pretēji Eiropas Savienības eh, tiesiskam regulējumam, tos ir ļoti grūti mainīt, un tad dot komisijai pilnvars, lai viņi aplūko nolīgumus pirms tie tiek parakstīti, man liekas, ir eh, pareizais veids, jo mērķis ir nodrošināt, lai mums būtu konkurence, lai Eiropas Savienības tiesību normas tiktu ievērotas. Es domāju, ka mums ir nepieciešama, nepieciešama spēcīgs parlamenta atbalsts, man ir aizdomas, ka padomē. Uh, iespējams eh, jautājums smagākies cauri, kā tas bija arī pagājušo reizi, nepieciešama spēcīga parlamenta pozīcija, un ja tas tā būs, tad eh, cerams jautājums arī tiks eh, pozitīvi atrisināts. Paldies kolēģim, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad dod vārdu komisijai. Tas nozīmē, ka runās enerģētikas direktorāta pārstāvis pārstāvu. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam un visiem ēnu referentiem un Eiropas parlamenta deputātiem, kur ir izteikušies. Jā, tik tiešām. Šis priekšlikums tiek saskaņots ar Eiropas enerģētikas stratēģiju, lai nodrošinātu pilnību atbilstību līgumiem iepērkot enerģijas resursus no trešajām valstīm. Eiropa padoma pagājušā gada martā un arī decembrī prasīja, lai būtu ambiciozi priekšlikumi nodrošināt pilnīgu 12. gada priekšlikums, un kā ir norādījuši arī Eiropas parlaments, ir norādījis nepieciešams panākt uh, atbilstošu vienošanos, tas tika uzsvērts jau 2012. gada oktobrī. Tagad mēs esam guvuši zinām pieredzi, mums ir 124 IGA, viena trešā daļa Tā tad ir šāda starptautiska nolīguma, un tagad ir ļoti grūti kaut ko ekspostu mainīt. Tāpēc uh, ir ļoti svarīgi bijis iegūt šo informāciju, bet uh, nav bijusi nodrošināta līdz šim šī pilnīga atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem, tāpēc mēs uh, aicinam pārskatīt pašreizējo sistēmu un galvenās izmaiņas salīdzinot ar pašreizējo sistēmu ir pirmām kārtām, un tas, man liekas, ir svarīgākā izmaiņa, lai būtu obligāts eksanta novērtējums uh, uh starpvaldību nolīgumu projektiem. Tātad to veids komisija, un dalību valstīm būs aizliegts parakstīt vai ratificēt uh, kādu nolīgumu projektu ar trešo valstu, kamēr komisija nav sniegusi atbil, savu atzinumu par atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tādā veidā šie starpvalstu nolīgumi būs pilnīgā atbilstībā mūsu tiesību aktiem un konkurences noteikumiem. Un tad tiek paredzēts arī pienākums eh, ziņot par eh, noslēgtajiem ne juridiski saistošiem instrumentiem. Uz tiem paredzēts ekspostu novērtējums, paziņošana. Tā tad nebūs uh, obligāta komisijas līdzdalība šādās sarunās. Tad komisija nebūs uh, dalībnieks šajā procesā. Tāds ir mūsu priekšlikums, un mēs ierosinam, ka komerc uh, līguma netiek uh, ietverti šajā tvērumā. Mēs domājam, ka visā visumā eh, ir ļoti labs līdzsvars nodrošināts, lai nodrošinātu eh, šo starptautiskos nolīgumus savietojamību ar eh, Eiropas Savienības tiesību aktiem, lai nodrošinātu arī dalību valstu interešu nodrošināšanu. Tas lielā mērā atbilst tam, kas tika teikts, ka tas viss ietilpst plašākā piegāžu drosības pakotnē un nodrošinot arī energotirgus efektivitāti un konkurētspēju. Mēs domājam, ka tas ir labs pamats diskusijām ar parlamentu un padomu. Kā jūs zinat, padomas darba grupa jau ir sākusi darbu. Un mēs eh, pozitīvi vērtējam šo diskusiju šeit, pirmo viedokļu apmaiņu, un tāpat arī mūs priecē Eiropas parlamenta ierosinātais laika grafiks. Tātad veicinot tādas ātras diskusijas par šo ļoti būtisko priekšlikumu. Paldies! Paldies! par jūsu piezīmēm, komentāriem no Eiropas komisijas puses. Es gribētu tagad vēl dot vārdu referentam Krasnodevskī kungam. Es nezinu, vai jums ir vēl kāda noslēguma komentāra, vai vēlties kaut ko piebilst, vai izdarīt tādu kopsavilkumu, vai paust savu prieku. Tā tad jums vārds jāpaldies, priekšsēdētāji. Esmu piefiksējis visus komentārus ar lielu prieku. Uh, Man šķiet, viss teiktais bija ļoti interesanti. Un es domāju, ka lielākā daļa komentāru šķiet arī atbilst komisijas eh, priekšlikumam. Mm, tas ir ļoti pozitīvi, protams, ir kolēģi, kas eh, nepiekrīt, bet, eh, protams, turpināsim strādāt pie šiem svarīgiem punktiem un kolēģis no zaļo grupas, es gribēju viņam izteikt vienu komentāru. Jūs runājāt. Jūs pieminējāt polijas valdību, atcaucāties uz solidaritāti un tā tālāk, bet, nu, jebkurā gadījumā šis kolēģis ir projām. Paldies jums visiem par uh, komentāriem. Paldies, priekšsēdētājs, paldies par komentāriem. Mums joprojām ir liels darbs priekšā. Esam pārunājuši trīs ziņojumus šorīt, un visi eh, tie vēl ir tādā agrīnā stadijā. Mums, kā jau es teicu, vēl ir daudz darāmā priekšā turpmākajos mēnešos, bet runājot par šo ziņojumu, 27. Eh, jūnijas izskatīsim eh, ziņojumu projektu, tā tad, eh, tad notiks tālākas diskusijas. Un tad izskatīsim grozījumus. Tas notiks 15. septembrī, 5. septembrī un 13. oktobrī. Uh, Mm, ir paredzēts balsot itra komitejā par ziņojumu. Tātad tāds ir provizoriskais laika grafiks. Un eh, tātad eh, tāds būs darbs, eh, tālāk strādājot pie šiem starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalību valstīm. Paldies, kolēģi! Pāriem tagad pie pētījuma enerģijas savienība pamatlēmumi pilnībā integrēta enerģijas tirgus izveidēji. Rāda Mekera kunga prezentācija un Van Nufelkungs arī sniegs prezentāciju. Tātad eh, divi pārstāvi no eh, Trinomics Consulting uzņēmuma. Viņi ir divi līdzautori un gribētu tātad pirmkārtām sveikt viesus eh, parlamentā un eh, šo pētījumu izstrādāja pēc itra komitejas eh, koordinātoru pieprasījuma. Pētījums sniedz pārskatu par galvenajām, galvenajiem Eiropas Savienības politikas pasākumiem un instrumentiem, kas uh, dod ieguldījumu integrēta un labi funkcionējošu energotirgu izveidai Eiropas Savienībā. Tā tad ļoti būtisks e, pētījums, un tur ir arī uh, politikas uzlabošanas rekomendācijas. Mēs jau runājām par uh, iekšējā energotirgus uzlabošanu Esam par to runājuši jau turpat vai piecus gadus, tā ka jautājums mums ir ļoti interesants. Ar prieku uzklausīsim viesus. Un labprāt dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Tātad kā nodrošināt, kā panākt labi funkcionējošus, integrētus energo tirgus, un tātad mums ir īpaši interesē šie uh, pasākumi un instrumenti. Jums vārds. Paldies, priekšstādātāji. Lenštain. So my name is Koen Rademakers, I'm the director of Trinomics. And... Esmu Trinomics direktors, esam veikuši pētījumu kopā ar Spānijas konsultantu firmu Lider un arī uh, Ungāru konsultantu firmu Energie Club. Šis pētījums, kā jūs redzat uh, šajos slaidos, ir paredzēts, lai labāk izpētītu, kādi ir uh, gāzes un enerģijas tirgu uh, mērķi un kā tos vislabāk varētu sasniegt ar Eiropas eh, politikas instrumentiem. Mēs sniedzam jums pārskatu par to, kas ir enerģētikas savienība un kādus instrumentus un politiku uh, vajag izmantot, uh, kādu lomu tie spēlē. Uh, šis pētījums jau ir nodrukāts, jūs to varat paņemt šeit pie sekretariāta. Apmēram 60-70 lapuses, un šajās lapusēs mēs pastāstam par enerģētikas savienības eh, vēsturi, kāda tā pašlaik ir, un kāpēc dažas no mm, lietām nedarbojas tā, kā tam vajadzētu darboties. Tāpat arī mums ir rekomendācijas. Mērķi ir aprakstīt instrumentus, kā jau es minēju, identificēt problēmas un nāk klajā ar politikas rekomendācijām. Mūsu izmantotā metodika ir pavisam skaidra. Tā balstās uz uh, uh, regulējušiem dokumentiem, pozīcijas dokumentiem un tā tālāk. Bet minēju jau, ka mēs strādājam ar ekspertiem. Mēs strādājam ar daudziem ekspertiem šajā jomā, lai sagatavotu vispārēju pārskatu par pašreizējo situāciju lai saprastu, kādas ir problēmas un kādas varētu būt rekomendācijas. Esam uh, sagatavojuši šo pētījumu kopā ar pāris uh, konkrētu lietu pētījumiem. Pirmās kaistās ar elektrības vairumtirdzniecības tirkiem, sasaistīšanu uh, centrālajā un rietumē Eiropā un centrālajā un austrumē Eiropā. Uh, Tāpat arī mēs skatāmies uz Eiropas pieejas nepieciešamību, lai nodrošinātu kapacitātes kompensēšanas mehānismus. Un šeit ir bijis ļoti daudz diskusiju dalību valstīs, arī atcer ietveros un Eiropas komisijā. Un trešais um, konkrēti gadījuma pētījums ir netirgus <clears throat> gāzes importu kapacitātes piešķiršanas ietekme Ungārijā un kā tas ietekmē gāzes tirgus funkcionēšanu. Tātad Eiropas līmenī jau ir pieņemti tiesību akti, un mēs skatāmies, ko dalību valstis dara šiem tiesību aktiem ikdienā. Varbūt uh, iedziļināšos uh, dažos punktos, bet nedomāju, ka runāšu ilgāk par desmit minūtēm. Un uh, Luks Van Nikels, mans kolēģis, viņš arī uh, vēlētos izteikties. Uh, Priekšsēdētāja kungs, es uh, likšu uzsvaru uz uh, galvenajiem secinājumiem un rekomendācijām. Kā jūs redzat, pētījums nāk klajā ar 11 galvenajiem secinājumiem un arī 11 rekomendācijām. Es sagatavošu citu prezentāciju, skatīšu to visu no mazliet citiem aspektiem, balstīšos uz trīs grupām. Tad pirmā grupa ir tīkli, uh, pārvades un starpsavienojuma tīkli. Ir ļoti būtiski, lai uh, būtu funkcionējošs un integrēts enerģijas tirgus, un tam ir vajadzīga infrastruktūra, tīkli, gan pārvades, gan starpsavienojuma tīkli. Tātad eh, tas ir ļoti nozīmīgi, un tieši tāpēc mēs uz to likām tik lielu uzsveru mūsu pētījumā. Jūs visi noteikti zināsiet, ka Eiropā pašlaik ir mērķis eh, ener elektrības starpsavienojumu kapacitātei. Tātad ir runa par 10% ģenerācijas kapacitāti dalībvalstīs. Pašreizējais rezultāts ir 8%, tātad kopumā mērķis 2020. gadam vēl arī nav sasniegts. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, esam nobežījušies, ka 2020. gada mērķis netiks sasniegts. Komisija ir nākusi klajā ar 15% mērķi 2030. gadam. Tomēr mēs uh, vēlamies to komentēt, tātad eh, mēs gribētu nākt klajā ar ekonomiski pamatotāku mērķi, kur būtu ņemta eh, vērā ģenerācija, pieprasījuma līknes konkrētā situācija dalība valstīs, kā arī uh, Eh, potenciālais labums eh, labākiem starpsavienojumiem. Attiecībā uz gāzi, kā jūs zinat, pašlaik nav konkrētu mērķu, taču starp, starp savienojumu līmenis ir palielinājies vai arī palielinās, un tas notiek pateicoties uh, energopiegādes drošuma regulai, kas paredz N-1 infrastruktūru un kas nodrošina arī ļoti labas investīcijas, kas palielina starpsavienojumu līmeni. Līdz ar to pieeja ir patiešām pozitīva. Tāpat ir vajadzīgas arī investīcijas, lai nodrošinātu starpsavienojumus starp atšķirīgiem tīkliem un sistēmām. Šīs investīcijas ir patiešām milzīgas, un pašlaik Eiropas Savienības līmenī ir pieejams neliels finansējums, ir daži instrumenti, protams, ir arī Eiropas investīcija banka, Esam arī konstatējuši, ka Eiropas Savienības finansējums ir atbildīgs par apmēram 5% no vajadzīgajām investīcijām. Tātad eh, tas ir tāds pozitīvs ieguldījums, bet kopējais ietvers un investīciju klimats vēl varētu tikt uzlaboti, lai vairāk piesaistītu privātās investīcijas un lai atvieglotu investēšanu. Šajā kontekstā sadarbības starp TSO un varas iestādēm arī būtu jāuzlabo. Tātad te ir runa par pārobežu sadarbību starp piesaistītajām organizācijām. Ir jāatvieglo pārobežu investīciju realizācija, un ir jānodrošina arī kopēja pieeja, kopējs izvērtējums par pārobežu investīciju ekonomisko labumu. Atļaus sniegšana arī ir ļoti kritisks jautājums. Otrā kategorija. Otrā rekomendācija un secinājuma kategorija liek uzsvaru uz energo ražošanu. un piegādes drošumu. Protams, ja jūs vēlaties funkcionējošu elektrības tirgu, tad ir vajadzīga kapacitāte. Šis jautājums ir būtisks pašlaik. Mēs ļoti labi zinām, ka mm, valstu atbalsta schēmas atjaunīgiem enerģijas avotiem ļoti ietekmē ne tikai tirgu, bet arī, uh, arī enerģijas ģenerēšanas kapacitāti. Un cenas pašlaik ir ļoti zemas. Spotu cenas, piemēram, ir šodien starp 24 un 26 eiro Beļģijā. Tad Beļģu enerģijas biežas cenas. Ar šādu cenu, protams, nevar nosekt visas izmaksas gāzes elektrostacijām. Un tas nozīmē, ka pašlaik Eiropā vairs nav investīciju konvencionālajā energoģenerācijā, bet tas tomēr ir vajadzīgs, lai nodrošinātu piegādes drošumu vidējā un garajā termiņā. Pašlaik dalību valstīs vēl ir pieejama kapacitāte, bet dažās dalību valstīs šī situācija jau kļūst uh, sarežģīta. Vēl svarīgs jautājums ir tas, ka ir vajadzīgi vienādi spēles noteikumi ir jāņem vērā iepriekšējais konteksts, šie neliberalizētie tirgi. Bez eh, konkurences starp eh, ģeneratoriem ša, tas, tas neradīja nekādas problēmas, bet pašlaik eh, šie ģenerācijas stācijas konkurē tirgu un tad parādās konkurence attiecībās nodokļiem, primāro enerģiju un arī nodokļi, kas tiek uzlikti infrastruktūrai. Kā jūs zinat, dažās dalību valstīs uh, ogles un gāze, kas tiek izmantot elektrības ražošanai, tiek aplikta ar nodokļiem. Tas pats attiecas arī uz kodolenerģiju. Un tačā uh, Ziemeļvalstīs ir nodokļi arī uh, hidroelektrostacijām. Mums ir jānodrošina investīcijas, un tam ir vajadzīgs tāds noteikts uh, pozitīvs uh, klimats investīcijām. Uh, Lai nodrošinātu piegādi, šis jautājums ir jārisina vietējā līmenī un arī supranacionālā līmenī. Kā jūs zināt, pašlaik dažas dalību valstis ir īstenojušas vai arī tās plāno ieviest kapacitātes kompensēšanas mehānismu, CRM. Šeit ir vajadzīga koordinēta pieeja Eiropas līmenī. Neuzskatām, ka pašlaik būtu iespējams vai arī politiski akceptējams ieviest vienotu CRM, bet e, šīs raksturīgākās iezīmes būtu jāharmonizē tā, lai nebūtu konkurences izkropļojums starp dalībvalstīm. Protams, šajā kontekstā jebkāda kompensēšana, kas tiks ieviesta, ir jāatver pārobežu līdzdalībai. Tā ir jātiecas uz visu tirku, tā lai mēs varētu izvairīties no izkropļojumiem starp tehnoloģijām, operatoriem, valstīm. Un pēdējais, pats svarīgākais šajā pētījumā, tie ir tirgi. Mēs visi zinām, ka pastāv problēma attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu korektu piemērošanu dalībvalstu līmenī. Šis jautājums ir ļoti problemātisks. Esam sagatavojuši um, pētījumu par importu gāzes piešķīrumiem Ungārijā. Tas ir viens no gadījumiem, kur Eiropas tiesību akti nav ņemti vērā. Nacionālajie tiesību akti uh, kas neatbilda Eiropas Savienības likumdošanai, tika saglabāta veselos četrus gadus. Tas slikti ietekmēja konkurenci, eh, vietējo ekonomiku un tā tālāk. Gan attiecībā uz elektrību, gan gāzi ir noteikti mērķa tirgus modeļi. Tos vajadzētu īstenot eh, pēc iespējas ātrāk. Tātad uh, Šī ir ļoti svarīga rekomendācija. Situācija pašlaik ir tāda, ka vairumtirdzniecības tirgu integrācija, nu, kā mēs pamanījām, šeit ir vērojams tāds ievērojams progress, bet šis integrācijas process tiek kavēts, un tas tiek kavēts tāpēc, ka nav adekvātas pārvaldības. Supranacionālais pārvaldības līmenis ir visnotaļ vājš. Ir arī ļoti atšķirīga valstu politika. Un tā kā atjaunīgo enerģijas avotu nozīme pieaug, uh, pieaug arī sastrāgumi. Pašlaik mēs redzam, ka cenu konverģence ir zemāka nekā pirms dažiem gadiem. Un, protams, tas vēlreiz norāda uz to, ka ir vajadzīgas investīcijas, jo vairāk uh, Mm, investīcijas tīklā, tā lai mēs izvairītos no šiem sastrēgumiem, lai nodrošinātu labāku tirgus funkcionēšanu un integrēšanu. Ir arī vairākas iniciatīvas, kuras vajadzētu veikt Eiropas līmenī, lai mēs varētu stiprināt pārvaldību, lai mēs varētu stiprināt sadarbību pārobežu līmenī starp uh, varas iestādēm un uh, sistēmas operatoriem. Mēs vēlamies ieteikt arī reģionālo operatoru izveidi, kas būtu atbildīgi, piemēram, par piešķiršanas procesiem un tā tālāk. Noslēgumā viens no galvenajiem secinājumiem un rekomendācijām, kas attiecas uz mazumtirdzniecības tirkiem, protams, tas nav saistīts ar tirgu integrāciju. Mazumtirdzniecības tirgi vēl ir viena nacionāli. Tomēr esam pamanījuši, ka pastāv ļoti uh, lielas atšķirības. Tikai viena trešā daļa no mazumtirdzniecības tirgiem Eiropā ir dinamiski. Tos var uzskatīt par dinamiskiem. Uh, viena trešā daļa no tirgiem vēl ar vien tiek aizsargāti. Tie nav monopoli, bet uh, uh, tur nav normālas konkurences. Viens no galvenajiem iemesliem tam, ka trūkst konkurences un dinamikas tirgū, ir tas, ka ļoti daudzas mazumtirdzniecības cenas vēl ar vienu Eiropā tiek regulētas. Mēs saskatām šeit saikni starp cenu regulēšanu un konkurenci. Tas ir arī viens no mūsu galvenajiem signāliem. Mēs eh, vēlamies teikt, ka, lai mazumtirdzniecības tirgi patiešām funkcionētu, tad cenas nedrīkst regulēt. Šeit, protams, var runāt arī par energoefektivitāti kopumā. Te būtu jāievēro uz tirgu balstīti nosacījumi, uz tirgu balstītas cenas. Noslēgumā var teikt, ka tirgu funkcionēšanā un integrēšanā Eiropā ir vērojams progress, bet vēl ar vienu vajadzētu veikt dažādas iniciatīvas un pasākumus, lai veicinātu pātrinātu šos procesus. Um. Paldies, liels paldies visiem, kas uz tātad abiem uh, prezentētājiem par iepazīstināšanu ar šo te apjomīgo pētījumu. Tagad uh, sāksim diskusiju. Poličekungs pirmais. Paldies, priekšstādētāji. Mm, es eh, dzirdēju tādu apgalvojumu, ka ja mēs palielināsim kapacitāti, Un, eh, un tad eh, pēc tam atvērs, atvērsim šo eh, tirgu mm, kas ietekmēs um, cenas, bet uh, mēs vēlamies celt, piemēram, vēja spēkstacijas, bet uh, tad būtu arī loģiski, ka cilvēki, kas, piemēram, dzīvo uh, tūmā šiem te vēja parkiem, arī varētu par izdevīgākām cenām izmantot eh, šo te enerģiju. Un uh, varbūt tādi uh, pasākumi Eiropas iedzīvotājiem ļaus mazāk negatīvi raudzīties uz Eiropas Savienību. bet ja mēs eh, tā nerīkosimies, tad eh, pilsoņu uzticība mums ātri zudīs. Tā kā ir vērts, acīm redzot, investēt uh, tirgos un uh, tīklos un starpsavienojumos. Uh, un uh, mums acīm redzot ir jābūvē vairāk eh, transformātoru, eh, lai varētu izlīdzināt eh, pieprasījumu. No vienas puses mums ir nepieciešama konkurence un brīvais tirgus, bet no otras puses te ir arī zinām pretruna. Uh, Un uh, sociālā aspekta jūsu pētījumā uh, iztrūks, ja mēs to neņēs, neņemsim vērā, tad uh, mēs uh, radīsim ļoti negatīvu iespaidu vai ietekmi uz Eiropas patērētājiem. Un, ja mēs atradīsim šeit pareizos risinājumus, tad mēs, tad patērētāji Eiropā būs mūsu pusē. Un tad, eh, kad katrs varēs eh, pat eh, izvēlēties, no kā viņš vēlas pirkt enerģiju un cenu samazināsies, tad, nu, patērētāji beig beigās varbūt nebūs tik uh, negatīvi noskaņot. Paldies! Jā, manuprāt, šī diskusija ir svarīga un. Un arī pētījums ir svarīgs, un ir svarīgi runāt par šo te politiku un to, kā mēs varam panākt, ka Eiropas tirgus funkcionē un ka tiek iekļautas dažādās politikas un kā mēs varam mainīt lietas. Un, ja runājam par starpsavienojumiem un tīkliem, nu faktiski eh, mēs esam nonākuši pie ļoti līdzīgiem situācijām secinājumi arī manā ziņojumā eh, par 20% mērķi. Mēs to pie tā nonācām pagājušā rudenī, un ir labi, ka jūs neesat izdarījuši klai pretrunīgus secinājumus. Eh, bet, nu, ir svarīgi turpināt investīcijas, lai panāktu tādu situāciju, kad uh, Eiropas eh, elektrotīkli ir labāk eh, savstarpēji savienoti un eh, vajadzētu sistēmā iekļaut pēc iespējas vairāk atjaunīgo enerģijas avotu, jo viena no lielākajām problēmām ir nevis uh, Eh, savienojumu starp valstīm, bet gan eh, starp savienojumu vienas valsts ietvaros, kā piemēram tas ir Vācijā, un eh, mēs sastapāmies ar šādām problēmām arī Polijā un Čehijā, jo daudz no atjaunīgām enerģijas avotiem iegūtās elektrības iet caur šīm valstīm. Uh, tā vietā, lai taisn, pataisno nonāktu uh, citos Vācijas reģionos, piemēram, Bavārijā. Tā kā mums ir vajadzīgi arī reģionāli mērķi, un uh, tad mēs varam uh, domāt par kopējo mērķi. Paldies, kolēģi! Erikson kungs, jūs teicāt, pieminējāt Čehiju, tas ir Zēman kunga pavisam jauns uh, priekšlikums. Jūs tā tad klausaties kas, un zinat, kas Eiropas Savienībā notiek. Cienījamie kolēģi, e, tā kā neredzu vairs nevienu, kas vēlas izteikties, es e, uzdošu divus jautājumus, ja drīkstu. Pirmkārt, par vairumtirgu Eiropā. Mēs runājam par Eiropas vairumtirgu Mēs gribētu, lai mums tāds būtu, un Nu, un kā parasti ir problēmas ar pārvades eh, kodiem starp dalību valstīm. Kā ar šo situāciju? Un ja mēs runājam par sadarbību uh, starp uh, pārvades sistēmu operatoriem, TSO. Eh, viņi pirms septiņiem gadiem tika pieņemts eh, attiecīgais tiesību akts un uh, tika noteiktas saistošas normas sadarbība, tātad TSO savstarpēji sadarbībai. Vai jūs esat novērojuši trešās energo pakotnes īstenošanas problēmas? Un vai jūsuprāt eh, šī te pakotne, ir, trešā pakotne ir ieviesta sliktāk kā gāzes apgādes drošuma pakotne? Otrais svarīgais jautājums. Mums ir nacionālās atbalsta eh, schēmas atjaunīgiem enerģijas avotiem, bet mēs neņemam vērā pārvades uh, izmaksas, uh, at, kas ir saistīts ar atjaunīgo uh, enerģiju ieguvi, jo pārvades izmaksas šajā gadījumā ir augstākas parasti nekā tas ir izmantojot tradicionālos uh, elektroenerģijas iegūs resursus, nu, kā ar tarifiem un tā. Un jautājums, vai mēs esam gatavi atteikties no atbalsta schēmām atjaunīgo energoavotu izmantošanai ar 20. gadu vai līdzīgas um, schēmas, jo dažādās dalība valstīs tās izskatās atšķirīgi, bet mēs galu galā vēlamies uh, brīvu elektrības tirgu. Lūk, kā nu vismaz saskaņot šīs te na dažādās nacionālās atbalsta sistēmas. Un trešais jautājums. Jūs uh, piedāvājat neregulēt cenas, vairāk konkurences. Vai jūs varat sniegt piemēru? No kādas Eiropas eh, Savienības dalība valsts vai no visas pasaules, kur eh, elektrības, eh, kur gāzes cena netiek regulēta un kur elektrības cena netiek regulēta. Un jautājums, vai tas tiešām darbojas un vai tas tiešām palīdz. Es atbalstu eh, šo, šo jūsu saukli par eh, cenu neregulēšanu, bet vai jūs varat minēt arī konkrētus piemērus? Labāk jau būtu, ka no kādas dalībvalsts nekā no Bolīvijas vai Bangladešas, bet, eh, bet ja tā ir, tas te runa par ASV, nu tad tas arī varbūt ir interesanti. Jā, paldies priekšsēdētāji. Varbūt atgriežoties pie uh, dažādiem jautājumiem, tā pamazītēm. Mēs neesam ņēmuši vērā sociālos aspektus, jo tas nebija mūsu pētījuma mērķis. Bet uh, tas ir svarīgi un, uh, protams, ka šeit, ja mēs runājam par enerģijas cenu noteikšanu un enerģijas tirgu kopumā, tas ietekmē dažādus sociālos aspektus. Un, protams, paies zināms laiks, pirms mēs varēsim attēties eh, no cenu regulēšanas kopumā. Bet mums jāraugās uz energo savienību kā tādu, kā veselu, un jādomā, kā to izveidot visideālākajā veidā. Un ja mēs vēlamies veicināt konkurenci, ja mēs vēlamies, lai būtu pietiekoši daudz piegādātāju, tad labāk, lai cena netiktu regulēta, jo tad ir ļoti grūti Mm, jaunpienācējiem ienāk kādā tirgū. Un daudzās dalībvalstīs ir pietiekuši daudz pierādījumu, kur mums ir bijusi šāda situācija, bet tas viss prasa laiku. You like to build bigger source of energy. You... Nu, ja jūs gribat lielāku enerģijas avotu, tad mums ir uh, jāprot eh, novērtēt šādā avota efektivitāte. Bez uh, regulēšanas, nu, tur nekas nesanāks. Mēs varam divpusēju di diskusiju par to izvērst, bet eh, energokompānijās mēs ar, tieši nodarbojamies ar investēšanas lietām, un es aktīvi esmu darbojies Polijā Un es varu teikt, ka tas vienmēr obligāti tā nav. No investīciju viedokļa, protams, tā ir taisnība, ja jūs eh, vēlaties uh, uzsākt uh, kaut kādu lielu projektu, jums ir jāiet uz bankām, jābūt kaut kādiem pierādījumiem, bet ir gadījumi, kad ir iespēja to visu paveikt bez cenas regulēšanas bet mēs runājam par eh, patiesu konkurenci, eh, izvairoties no eh, cēnu noteikšanas vai regulēšanas mehānismiem, ko realizē dalībās. Bet, ja jūs vēlas par to parunāties, tad mēs to varēsim izdarīt divpusēji. Um. Then there was a comment on region. Jā, un tad bija vēl arī komentārs par reģionāliem mērķiem. Nu, jūs lasat dokumentu, tad varbūt solis enerģi enerģijas savienības, tā patiesa savienības izveidē ir tā tad noteikti mērķu sasniegšana. Jūs zināt, ka daudzos reģionos, piemēram, enerģētikas tirgi ir sadalīti piecās daļās un arī darbojas ļoti labi. Bet, nu, lai visur viss darbotos vienlīdz labi, nu, tam ir vajadzīgs vairāk laika, nu, bet tas ir tāds starpsolis, kas rāda, ka var eh, strādāt šajā virzienā. Komisija to arī dara. Viņi regulāri reģionāla līmenī eh, tie, kas rīko sanāksmes, un kas ir interesanti. Trešā enerģijas pakotne, ko pieņem 2011. gadā, tā ir pietiekoši jauna jo jauna institūcija izveida prasa laiku, viņam ir jāuzkrāja pieredze, es runāju par organizācijām, kurām ir nepieciešams vismaz minimālais laiks, lai tās eh, varētu pilnībā attīstīt eh, savu, izvērst savu darbību. Un eh, šis darbs turpinās, turpinās arī kopīgi ar dalību valstīm. Uh, un tas daļai atbild arī uz jūsu jautājumu. Nu, un eh, atcer, piemēram, veic labu darbu, eh, bet, protams, eh, ir nepieciešams laiks, lai savāktu viedokļus no dažādiem pārvades sistēmu operatoriem, bet, nu, jāsaka, mēs uh, esam tālu ceļu nogājuši no tāda atsevišķa izolēta dalību valstu, no tādas atsevišķa dalību valstu politikas pieejas uh, uz tādu kopdarbību, un tas ir panākts triju, piecu gadu laikā. Tas ir sarežģīti, tas ir ļoti tehniski, jo, lūk, ir visi šie te tīkla kodi, kas ir atšķirīgi, un viss tas prasa laiku, bet NSOE un N SG un es arī jūs paskatieties, ko viņi ir eh, izdarījuši. Jā, tiešām, ja mēs paskatāmies, kā dažādie spēlētāji sadarbojas eh, dažādās jomās, tad eh, ir vērojams progress, bet ir nepieciešams vairāk laika, varbūt Lūks vēlas kaut ko par citiem jautājumiem minēt Jā, tik uzdots ļoti tehnisks jautājums. Eh, es gribu teikt, ka ir dalībvalstīs atsevišķas iniciatīvas, kur uh, tiek veikti pētījumi no pārvades operatora puses, lai uh, aizsargātu savu tirgu, ieviešot šos te kodus. Bet uh, tādu uh, problēmu var atrisināt supranacionālā līmenī. Uh, Un uh, par investīcijām arī jālēma supranacionālā līmenī, lai maksimāli gūtu arī sociālu labumu. Un es te nevaru katru konkrētu gadījumu izvērtēt, piemēram, Polijā, bet ļoti bieži investīcijas tiek veiktas eh, balstoties uz nacionālās ekonomikas interesēm. Uh, Un, ja mēs gribam integrēt tirgus un sistēmas, tad ir jābūt eh, pārnacionālai pieejai, lai varētu optimizēt eh, investīciju izvēli. Tas būtu pirmais komentārs. Otrais komentārs attiecībā uz tirgus integrāciju. Mūsu pētījumā mēs eh, fokusējamies uz tirgu integrāciju, un ir trīs eh, gadījumi, kas tiek izskatīti eh, tieši par šo tēmu, bet es vēlos uzsvērt, vai vajadzību integrēt arī citus tirgus aspektus. Markets integration is really important in order to. Uh... Tātad dienas tirgu regulēšana arī ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu uh, saskaņot atjaunīgo enerģiju tirgus. Jo atsevišķu uh, tirgus dalībnieku portfeļos uh, tātad uh, ir šie te uh, dienas kontraksti, uh, ko viņi izmanto, lai varētu hedžēt savus uh, portfeļus, un viņiem ir jābalans, jāsabalansē rezerves. Un tad sistēma kļūst jau tāda daudz vairāk ekonomiska un daudz vairāk tīri finanšu rezerves eh, var kopīgi izmantot jau dažādi tirgi un dažādi tirgus dalībnieki. Kas attiecas uz sadarbību TSO starpā, ir svarīgi vairāk uh, organizēt tādu struktūrālu sadarbību reģionālā līmenī. Šobrīd ir tam labi piemēri. Un šie piemēri var tikt uzskatīti par uh, labāko praksi, ko dalību valstis varētu ņemt vērā. Un galvenie uzdevumi, kas būtu jāorganizē pārnacionālā līmenī, ir, protams, investīcijas pārobežu, eh, investīcijas kapacitāšu, piešķiršana kapacitāšu aprēķini Uh, sastrēgumu pārvaldība, iepirkums, uh, līdzsvarojošās rezervas un tā tālāk. Un ir vēl divi cits problēmas. Tas ir kritiski ļoti svarīgi. Par atbalsta uh, sistēmām atjaunīgiem energoresursiem pēc 20. gada. Nu, acīm redzot, būs vajadzīga eh, jaudu reintegrācijas sistēma. Pašreizajā sistēma nav ilgspējīga un cenas eh, krītas, un pašlaik, pašreizajos apstākļos, eh, tā šīs cenas arī neatgūsies. Un mēs esam novērojuši, ka Vācijā ir pētījums par jaunu tirgus modeli, mm, kas nenosaka nekādas cenu griestus. Uh, bet investoriem ar šādu tirgus modeli mm, riski ir pārāk lieli, lai investētu. Capacity remuneration mechanism. Un tāpēc mums ir jāizveido kapacitātes kompensācijas mehānismi, un ja jūs izveidojat uz tirgu balstītu uh, sistēmu, uh, tajā un šādu kompensācijas sistēmu tajā ir jāiekļauj arī atjaunīgie energoavoti. Bet iespējams ar to nepietiks, būs vajadzīgi kādi papildus instrumenti. Vislabāk reģionālā līmenī. Tas joprojām ir neatbildēts jautājums, kā uh, mēs tiksim galā ar eh, mērķiem, kas izvirzīti 2030. gadam, vai varbūt nepieciešama būs koordinētāka pieeja eh, ar mazāk tirgu kropļojošu politiku. Nu, tā ir interesanta tēma, ko tālāk var vēl uh, diskutēt. Tālāk par cenu regulēšanu. Es domāju, ka galvenais vēstījums ir tāds, ka mazuma cenai ir jābūt dinamiskākai, un tai vajadzētu vairāk būt piesaistītai vairumcenām. Dažās dalībvalstīs šobrīd nav nekādas sasaistes ar vairumcenu un mazumcenu. Un, lai uh, adekvātu reakciju radītu, arī um, mazumcenām ir jāatspoguļo tirgus situācija, uh, lai e, stimulētu patērētājus pielāgot savu patēriņu un atbildētu tirgu situācijai. Tā, tā, tā, tas nozīmētu arī viedskaitītāju ieviešanu un tā tālāk. Nu, kā ar piemēriem, nu, nav, nav viegli. Jūs ar Količaku kungu varētu e, divatā parunāties ar Van Nufel kungu un uh, saņemt atbildes uz savu jautājumu. Cienījamie kolēģi, dārgie draugi, paldies jums. Kā redzat, tēma ir interesanta, bet ļoti svarīgs paziņojums. Papildu sitra komitejas sanāksme 9. maijā. no septiņiem līdz deviņiem vakarā. Tā ir pirmdiena Strasbūrā, 9. mājas Strasbūra, no septiņiem līdz deviņiem vakarā. Un Tā būs apvienotā ITRE un kultūras komitejas sanāksme E, saskaņā ar reglamentu 55. pantu mēs esam atbildīgi par radošajām nozarēm, un mūsu referents no itra komitejas ir Ēlera kungs. Tātad ļoti svarīga informācija jums visiem. Jā, es gribēju par darba kārtību eh, šo to teikt. Mēs piecus gadus esam eh, centušies izbeigt šīs te ārkārtas eh, komiteju sanāksmes. Nekas mums nav izdevies. Es zinu, tas ir sarežģīts jautājums Un eh, es tomēr domāju, ka tā nav pareizi. Un pirmdienā pirmkārt ļoti daudziem cilvēkiem ir jāierodas un notiek arī plenāra sēde. Un ja mēs varam izbeigt šo pirmdienu pieredzi, un eh, lai jūs un, un, un, un parlamentu priekšsēdētājs tomēr panāktu, ka tas vairs turpmāk tā nenotiek. Liels paldies! Var jau būt, ka mums vajadzētu. Langan kungs, es pie jums vēršos. Nu, varbūt ne septiņos, varbūt astoņos, tas būtu labāk. No astoņiem līdz desmitiem. Nē, nebūtu, jā. Ja? Nu, nekādu sanāksim, tā tad jūs viedoklis. Nu, labi. Es jūs saprotu, bet lūk, šis bija gluži negaidīti. Mēs vienkārši nevarējām atrast uh, piemērotāku laiku, lai tiktos ar kultūras komiteju. Un citādi to nekā nevarēja izdarīt, jo balstoties uz 55. reglamentu punktu, mums šeit ir jārīko apvienotā komiteja sēde ar diviem referentiem. Un, diemžēl, mums nebija iespējas eh, to izdarīt, eh, teiksim, mūsu darba sēžu laikā vai kultūras komitejas eh, laika nišā, nu, Tas būtu bijis jaukāk, jo tad mēs varētu viņiem pievienoties vai viņi mums, bet nu šoreiz tā nebija, tādas iespējas nebija, tāpēc mēs piedāvājam šo papildu sanāksmi. Nu, man Langenkoks arī tādas sanāksmes nepatīk, bet nu eh, šo, šoreiz tas tiešām ir nepieciešams. Tiekamies eh, atkal pulksten trijos. Lūdzu, kolēģi, mēs runāsim par virzību uz jaunu elektroenerģijas tirgus modeli. Un jūs jau laikam Lāngēna kungs gaidīsiet tagad līdz pēcpusdienai. Jūs esat gatavs uzstāties. Lieliski. Paldies mūsu viesiem par ziņojumiem. Paldies par šo sanāksmi. Jūs esat ļoti pacietīgi bijuši līdz sanāksmes beigām.